Uh, to, uh, take... Godātās dāmas un kungi, lūdzu ieņemiet savas vietas. Right, well, good morning, uh, ladies and gentlemen. Labrīt, dāmas un kungi. Man ir eh, liels prieks uzsākt mūsu iekšējā tirgus un patērētāja aizsardzības komitejas sēdi. Uzsāksim ar formālo daļu, un patiesībā šī rīta sēde mums ir pilnībā domāta maksājumu kavējumu novēršanai. Formāli mums vispirms ir jāapstiprina darba kārtība. Ja neviens neiebilst, tad mēs varētu to pieņemt. Mums pirms stundas sākās eh, prieks, koordinātoru sēde, un mēs to turpināsim arī pēcpusdienas sēdes beigās. Un rīt no rīta mēs paziņosim koordinātoru sanāksmes lēmumus. Vēl bez tam mums ir jāpieņem arī iepriekšējo sanāksmu protokoli. Tie ir 28. un 29. septembrī un 6. oktobrī notikušo sanāksmu protokoli. Vai mēs varam tos apstiprināt? Ja neviens neiebilst, tad es pieņemu, ka tie ir apstiprināti. Un tagad pāriesim pie mūsu šā rīta galvenā darba kārtības punkta. Vispirms es vēlētos pateikties Barbarai Vailers kundzei, kur sēž man blakus, par to, ka viņa ir smagi un veiksmīgi strādājusi un mēģinājusi apkopot domas par šo ziņojumu. Un vēlētos arī sveikt Baldas Sāras kungu, kas ir juri komitejas pārstāvis, un apsveikt viņu ar sadarbību mūsu komitejas eh, sakarā. Un, protams, ka Baldas Sāras kungs piedalīsies gan mini uzklausīšanā, gan arī viedokļu apmaiņā. Mums ir vairāki eksperti, kuri ir minēti jūsu programmā un kuri, protams, uh, paši pastāstīs, ar ko viņi nodarbojas. Īpaši es vēlētos uzsvērt Bregmanas kundzes piedalīšanos, kura piedalās šeit no komisijas. Brigmans kundze nesēž kopā ar ekspertiem, un es vēlēt, es zinu, kad arī, depo, kad arī ģenerāla direktora vietnieks vēlējās šeit būt, bet nevarēja, diemžēl, ierasties un eh, jūs eh, mūs iepazīstināsiet ar ietekmes novērtējumu. Vēl bez tam sekretārs man atgādināja, ka mums šajā sēdē piedalās arī Rūpniecības komitejas eh, pārstāvis, un es došu jums vārdu. Tātad sveicu visus godātos ekspertus un referentus mūsu komitejas sēdē par šo dokumentu gan no juri komitejas, gan itra komitejas puses ir ļoti liela interese. Tāpēc šodienas mini uzklausīšana mūsu komitejai ir lieliska iespēja uzklausīt visu iesaistīto komiteju referentu viedokli. Mēs dzirdēsim gan priekšlikumus, gan eh, idejas no ieinteresēto pušu un ekspertu pusēm. Un šobrīd mēs sagatavojam parlamenta viedokli par šo ārkārtīgi svarīgo priekšlikumu maksājumu kavēršanu novēršanā, un esmu pārliecināts, ka mums izdosies panākt vienošanos. Tagad es vēlētos dot vārdu Vailers kundzē, kas ir mūsu komitejas referente. Viņa iepazīstinās mūs ar savu veidu ievadu. Un mēs esam izstrādājuši darba dokumentu, un tas ir jūsu mapītēs. Lielākajā daļā valoda. Tātad, Barbara, es dodu vārdu jums. <clears throat> Paldies, priekšsēdētāji. Jūs ļoti jauki paveicāt, ka šī uzklausīšana būs iespēja uzklausīt ekspertus, kas ir ārkārtīgi svarīgi mums, deputātiem, jo mums ir jāpieņem lēmums par visiem šiem jautājumiem mums ir nepieciešams uzzināt gan komisijas ekspertu, gan arī citu ekspertu viedokli. Mēs vēlamies arī, protams, lai mūsu debats un diskusijas notiktu profesionāli, jo es jau dzirdēju, ka mēs šeit gribam ie ieviest tādu amerikāņu stilā sistēmu. Tā tas bija rakstīts vairākās avīzēs, bet nu tā tas nebūs. Pastāstīšu vispirms par priekšlikumu būtību un vēsturi. Vispirms ir tas, ka 2000. gadā izstrādāta direktīva, diemžēl, nebija pietiekami efektīva jo komisija padome un parlaments gribēja, lai šī direktīva būtu pēc iespējas veiksmīgāka, un tāpēc nolēmam to pārstrādāt, lai iekļautu jaunus aspektus. Viens no jautājumiem ir saistīts, saistīts ar likviditātes problēmām. Es domāju, ka katrā dalība valstī, ne tikai manā valstī, Vācijā, bet arī citās valstīs ir likviditātes problēmas. Ir tīpaši, protams, maziem uzņēmumiem, jo Ir no vienas puses šī finanšu krīze, un ir arī papildu grūtības, kas ir saistītas ar likviditāti, un arvien vairāk mēs novērojam bankrotus līdz ar to. Tāpēc esmu ļoti apmierināta ar komisijas priekšlikumu risināt šo problēmu, palīdzēt mūsu uzņēmumiem. Mēs esam ieviesuši arī grozījumus jaunajā priekšlikumā, Un vispirms, manā darba dokumentā esmu skaidri pateikusi, ka direktīvas pārskatīšana kļūs par tādu svarīgu ķieģeli, svarīgu posmu, lai izveidot jaunu komerckultūru attiecībās starp komerc sabiedrībām. Mūsuprāt, direktīva nav vienīgais instruments, kas ļaus uzlabot situāciju. Ir jābūt arī citiem pasākumiem, daudziem pasākumiem, Visticamāk arī nacionālajā līmenī ir nepieciešams spērt attiecīgus soļus ne tikai Eiropas Savienības līmenī. Tikai tad mēs varēsim problēmu veiksmīgi atrisināt. Esmu ieskicējusi komisijas priekšlikumā vairākus problemātiskus momentus, un esmu jau par to runājusi ar ēnu referentiem, un šobrīd nav panākta galīga vienošanas. Nu, piemēram, runāsim par komisijas priekšlikumu attiecībā uz to, ka jābūt obligātam, obligātiem noteikumiem tikai tādos gadījumos, kad viena no pusēm ir valsts institūcija, un savukārt, ja runa ir par attiecībām starp divām komercsabiedrībām, tad šajā gadījumā ir tikai tāds soft variants, tāds neo, neobligāts rekomendējošs variants. Man šķiet, ka tā nav pareizi, ka būtu pareizi visos gadījumos piemērot saistošus noteikumus. Ietekmes izvērtējumā mēs varējām redzēt un bijām pat par to pārsteigti, ka daudzi uzņēmumi savā valstī viņi nemaz neudrīkstās kaut ko darīt pret tiem lielajiem uzņēmumiem, kas viņiem nemaksā. Viņiem bieži vien pat nemaz nav priekšstat, ko var darīt, ja tev kāds nemaksā. Tāpēc nolēmam kopā ar šo direktīvu, veikt arī vairākus informatīvos pasākumus, izvērst veselu kampaņu, tā lai nozara eksperti un atbildīgās personas panāktu to, lai visi, ieskaitot arī īpaši maz uzņēmumus, zinātu, kas viņiem pienākas. Es kopā ar dažiem citiem referentiem esmu nākus klājā ar iniciatīvu. Jā, jau mēs izslēgsim attiecības starp divām komercsabiedrībām, šobrīd vēl tas nav simtprocentīgi nolems, bet jā, tas būtu tād daļu no ekonomikas, it īpaši pakāpojumu uzņēmumi, tad mēs iekļausim visu šos uzņēmumus direktīvas darbības jomā. Nu, piemēram, mēs varam definēt eh, direktīvas 1780. Manuprāt, 17. lapusē par to arī ir iekļauts, tad mēs papildināsim to. Ir runāts arī par īpašu gadījumu, kas ir slimnīcas. Es zinu, ka lielāko daļu valstīs eksistē gan valsts slimnīcas, gan arī privātas slimnīcas, un šobrīd mēs nesaskatām vajadzību atšķirīgi izturēties pret slimnīcām, tātad neatkarībā no īpašuma tiesībām. Ir nepieciešams nodrošināt vienādu regulējumu, jo mēs varējām redzēt, kā slimnīcas, kā arī citi eh, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, tad šie visi būtu jāiekļauj nobeigumā runāšu arī par komisijas piedāvātiem kompensācijām un kompensāciju apmēriem. Konkrētāk tieši runājot par izmaksām, kas ir saistīti ar maksājumiem šeit. Es arī labprāt uzklausīšanā dzirdētu jūsu komentārus lūdzu, argumentējiet, pastāstiet, uh, Kā jūsuprāt, vai šie 5% ir īstie procenti? Es dzirdēju, piemēram, nu pavisam maziem uzņēmumiem, it īpaši no amatniekiem, ka 5% ir šis minimālais variants, un savukārt es dzirdēju no citiem uzņēmumiem, ka nu 5% ir jau ļoti daudz, un viņi to uzskata par maksimālo. Tāpēc es labprāt uzklausītu jūsu priekšlikumus, uh, kur jūsuprāt būtu šis tās zelta vidusceļš, lai mēs varētu vienoties. Jo mēs saprotam, ka ir nepieciešami šie kompensācijas procenti. Un ir jāatcerās, ka tā nav nekāda tāda atsvešināta komisijas ideja, bet drīzāk to mēs varam uzskatīt kā Small Business Act, uh, rezultātu, jo tad, kad notika konsultācijas, tad uzņēmumi skaidri pateica, ka ir nepieciešams šo direktīvu ieviest reālajās darbībās, reālajā dzīvē. Mēs saprotam, ka, protams, ir savi atsevišķi juridiskie momenti, bet ir svarīgi, lai visās dalību valstīs tie uzņēmumi, gan mazi, gan lielāki, gan vidēji uzņēmumi, lai viņi visi vairs neciestu no tā, ka viņi nesaņem samaksu par, saņem par sniegtiem pakalpojumiem. Tad tiešām šī situācija jārisina. Paldies! Well, Paldies! Paldies, ka jūs tik skaidri mums eh, paskaidrojāt situāciju un par labi sagatavoto ziņojumu. Un tagad vēlētos dot vārdu Balda Sārī kungam, kurš mūs iepazīstinās ar juri komitejas viedokli, un tad dosim vārdu mūsu ekspertiem. Balda Sārī kungs. Grazie Presidente. Io la saluto, saluto la relatrice Vailer. Rap... Paldies, prieksēdētāji kungs. Es vēlētos jūs visus sveikt šajā šodienas mini uzklausīšanā. Es e, vēlētos sveikt arī komisijas pārstāvis un ekspertus un, protams, visus deputātus. Vēlētos pateikties e, komitejai par šīs mini uzklausīšanas organizēšanu. Un, eh, protams, ka šis likumdošanas priekšlikums ir ārkārtīgi svarīgs. Īpaši tas ir tāpēc, ka šobrīd Eiropa ir ekonomiskās krīzes apstākļos, un runājot par šī ziņojuma saturu vai grozījumu būtību, tad to visu jau paskaidro referents kundze. Es pieturēšos tikai pie galveno aspektu pieminēšanas. Uh, un es vēlētos, lai šodienas diskusijas mums ļaut iepazīties ar ekspertu viedokli un veicināt konstruktīvu dialogu uzturēšanu. Es ceru, ka dialogs būs dinamisks un gala beigās novadīs pie visiem pieņemama un risinājums rodoša risinājuma. Runājot par maksājumu kavēšanu, novēršanu komercdarījumos un par to, ka publiskās iestādes tos novēlo ar lielāku laika novēlošanos nekā privātās kompānijas, tad mēs runājam par soda sankcijām. Un finansējums kurš tiek atrunāts publiskajos eh, iepirkumos un konkursos. Patiesībā eh, katru gadu Eiropā tiek izdarīts vairāku miljārdu eiro apmērā publisko iepirkumu summa. Un vairākos tekstos, vairākos teksta punktos komisijas priekšlikumā es uzskatu, ka šos punktus vajadzētu pārskatīt. Piemēram, runājot par pakalpojumu sniegšanu sabiedriskajam sektoram, un šobrīd samaksai par pakalpojumu ir jātiek saņemtai 30 dienu laikā. Mēs runājam par soda sankcijām, lai pātrinātu samaksas atpakaļ saņemšanu, bet lai direktīvas īstenošana būtu adekvāta, mums vajadzētu izvairīties no visa veida izvē, izņēmumiem. Par to nav šaubu. Lai nebūtu tā, ka mēs eh, pieņemam veselu virkni klauzulu, kas direktīvu stipri atšķaida. Mēs runājam par piektā, piektā punkta trešo apakšpunktu, kurā runa iet par 30 dienu laika termiņu. Taču, piemēram, 5. paragrāfa 4. punktā vai starp abām pusēm noslēgtajā līgumā ir atrunāti citi apstākļi un cits maksājuma termiņš. Tātad runiet par citiem apstākļiem, bet mēs nezinām, ko nozīmē citi apstākļi. Varbūt, ka būs puses, kuras tādējādi varēs izvairīties no maksājumiem, atsaucoties uz citiem apstākļiem, bet neviens nezin, kas tie tādi ir. Runājot par pašu pamatprincipu šajā direktīvā, protams, ka maksājumu termiņus nosaka līgums. Tas ir pamat juridisks princips, kas attiecās uz visu veidu līgumiem. Ja līgumā atrunātais princips netiek izpildīts, tad eh, pastāv risks, ka tie principi, kurus mēs ieviesīsim direktīvā, tomēr netiks izpildīti reālajā dzīvē un tad tie, kuriem ir dominējoša loma e, tirgū, tā ir piemēram valsts pārvaldes struktūra, lielie uzņēmumi, tie, protams, var noteikt savus spēles noteikumus un uzspiest tos otrām pusēm un mazākiem uzņēmumiem. Līdz ar to sestajā paragrāfā ir rakstīts, ka direktīvu vajadzētu ierobežot tikai un vienīgi uz tādiem noteikumiem, kas ir neadekvāti, un šos noteikumus vajadzētu pilnīgi skaidri nodefinēt. Es uzskatu, ka vajadzētu skaidri atrunāt tos kritērijus, kuru izpildu vai neizpildu nosaka soda sankciju stāšanos spēkā. Mums vajadzētu runāt arī par neliederīgu situācijas izmantošanu, ko nereti izmanto gan valsts struktūras, gan lielie uzņēmumi. Es uzskatu, ka otrais paragrāfa punkts nav īpaši skaidrs. Tas ir mans personīgais viedoklis, jo šeit runa iet par publisko administrāciju un, eh, un 2004. gada direktīvā atrunātie noteikumi it kā paredz šādu uh, e, publisko administrāciju uzskaitījumu. Un tomēr mēs atcaucamies arī uz citām direktīvām šajā ceturtajā punktā. Paldies! Paldies, saka priekšsēža kungs par ļoti veiksmīgajām atcaucēm. Tagad es vēlētos uzsvērt nākamo programmas darba kārtības punktu. Mēs sadalīsim divās sesijās. Tagad es došu vārdu trīs ekspertiem, un, diemžēl, mūsu pieaicinātais eksperts no Polijas nevarēja piedalīties. Mēs runāsim par direktīvas ieviešanas eh, labumiem un kādi būs ieguvēji. Īpaši ieguvēji būs maziem vidējie uzņēmumi. Un tagad es, dot vā, es došu vārdu Dianģelas kundzei beigās. Uh, kura runās tieši par maziem un vidējiem uzņēmumiem. Dianģelas kundzei tātad došu vārdu beigās, pēc tam arī kolēģiem. Otrajā daļā, jeb otrajā uzklausīšanas sesijā, es došu vārdu publisko iestāžu pārstāvjiem, kurus jau pieminēja gan referenti, gan arī atzinuma referenti no, atti, no juri komitejas. Tātad mēs tādajādi esam sagrupējuši uzklausīšanu. No eksperta puses būs Benis Baters, kas ir Eiropas jautājumu Eurots Hambers direktors, Luks Hendriks, kas ir ārlietu UEAPMES direktors. UEAPME ir mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvniecība. Mateo Karlo Borsānī, kas pārstāv Business Europe, kas ir uzņēmumu uh, konglomerāts uzņēmumu apkopojums Eiropā. Es došu jums katram pāris minūtes, un es uzskatu, ka mēs uz, jūs redzēsiet šeit uz ekrāniem arī pulksteni, kas skaitīs laiku. Es katram dodu piecas minūtes. Pēc tam eh, došu vārdu Deanģelas kundzei, un pēc tam pāriesim pie nākamās jautājuma seks, se, sekcijas. Tātad, Ben, es dodu vārdu jums. Lūdzu. Thank you very much. Paldies, priekšsādātāji. Pateicos komitejai, ka esat uzaicinājuši mani šodien. Īpaši pateicos referentei Vailers kundzei, kura mums ir devusi iespēju dot savu ieguldījumu šajā uzklausīšanā. Tāpat gribu sveikt komiteju. Gribu pateikties tai par darbu šajā jautājumā. Man ir liels prieks, ka jūs nācāt klājā ar iniciatīvu veikt šīs diskusijas, lai Um, izvērtētu komisijas ietekmes izvērtējumu. Un, manuprāt, tas ir ļoti labs precedents, ko dibina šī komiteja un uh, parlaments kā tāds kopumā. Un, manuprāt, tā ir ļoti laba, ļoti pozitīva praksa, un šādas pasākums vajadzētu atkārtot. Vailērs kundze jau izteica vairākus komentārus par to, cik steidzami ir rīkoties. Un es gribētu to vēlreiz arī atkārtot un uzsvērt, un gribētu sniegt uh, statistiku no mūsu tīkla. Mēs veicām pētījumu pavasarī, Un mēs atkārtojam šobrīd arī šo pētījumu, un toreiz iegūtie dati, manuprāt, tie toreiz tika apstiprināti marta aprīlī, un tie parādīja, ka maksājuma periods ir pagarinājies par 43%. Un rādītāji pat bija vēl jaunāk no privātiem klientiem par 60% šis maksājuma periods bija pagarinājies pēdējo trīs mēnešu laikā. Mūs īpaši šokēja valsts sektora rezultāti, kaut gan šis rādītājs ir zemāks. Uh, un tas tomēr šķiet pilnīgi pretrunā visai ekonomiskās atvesļošanās programmai un visiem šiem lielajiem makro pasākumiem, ko valsts cenšas uh, veikt un atvieglāt darbu maziem un vidējiem uzņēmiem. Tāpat laikā valsts uzņēmumi maksā maziem un vidējiem uzņēmiem vēl lēnāk. Un, manuprāt, tā ir ļoti satraucoša statistika. Arī referenti norādīja, ka te ir nepieciešama steidzama rīcība. Tāpat laikā arī piekļūšana uh, kredītlīdzekļiem maziem uzņēmiem ir kļūst arvien smagāka, ķīlu prasības ir uh, lielākas un bankas vienkārši neizsniedz kredītos vairs pietiekami liels līdzekļus, jo tām pašām ir savas problēmas, uh, ko ir radījis uh, finanšu institūciju krīze. Tātad mazie vidēji uzņēmumi cieši no abām pusēm. Tātad no mūsu, mūsu viedoklis ir tāds, ka darbībai ir jābūt ātrai. Un diezgan kritiski mēs vērtējam uh, komisijas uzsākto pārskatu, kas jau bija nokavēts, un otrām kārtām arī mazās, mazo uzņēmumu uzņēmējdarbības uh, uh, tiesiskais akts arī tika pieņemts diezgan novēlojami un, uh, zināmā mērā, sakrita ar Eiropas parlamenta vēlēšanām, kas nozīmē atkal, ka Eiropas parlaments varēja palēnināt, tātad vēlāk iesaistīties šajā darbā. Jāsaka, pagāja seši mēneši, kas bija ļoti būtiski šajos krīzes apstākļos līdz kādai konkrētai darbībai. Tātad jārīkojas ir ļoti ātri. Mēs varētu debatēt par šīs direktīvas eh, apjomu, bet to mēs labāk eh, nedarīsim, jo ja mēs sāksim eh, debatēt visas šīs pārstrādātās redakcijas saturu, tad mēs atgriezīsimies pie paša sākuma, pie nulles izējas punktu, un darbs mūs milzīgs. Tāpēc labāk aplūkosim to, ko komisija šobrīd ir uzlikusi mums uz galda, mēs to pozitīvi vērtējam, bet domājam, ka to varētu noteikti uzlabot. Un, kā es teicu, nevajadzētu aplūkot šīs direktīvas tvērumu šo jautājumu, es domāju, mēs varētu risināt kādu citu reizi. Kā jau es teicu, mēs pozitīvi vērtējam šo komisijas priekšlikumu e, maksājumu kavējumu e, direktīvas pārskatīšana tik tiešām ir ļoti nepieciešama. Man ir trīs komentāri šai sakarībā par saturisko pusi. Pirmām kārtām mēs pozitīvi vērtējam e, šī priekšlikuma e, pamat elementus, kur uzmanība vērsta tieši uz maksājumu kavējumiem starp uh, privātiem uh, uzņēmumiem un uh, valsts uzņēmumiem. Mēs pozitīvi vērtējam šo 30 dienu ierobežojumu un pozitīvi vērtējam arī valsts iestāžu iekļaušanu šajā direktīvā. Pabazārī kungs runāja par izņēmumiem, par tā sauktiem opt-out iespējām valsts iestādēm. Mēs varbūt neietu tik tālu, kā Baldas arī kungs, kurš saka, nedrīkst tādu būt nekāda izņēmuma šim 30 uh, dienu noteikumam. Un, uh, Iespējams, ka valsts iestādes mums dos iemeslus, kāpēc šis izņēmums ir tomēr vajadzīgs. Bet tomēr, pieņemot arī, ka daži izņēmumi varētu būt, mums prāta nepieciešami labi pierādījumi un pamatojums, kāpēc uh, varētu tomēr būt šis uh, maksājuma periods ilgāks. Un tieši tāpēc ir nepieciešami skaidri pamatojumi un pierādījumi. Angļu valodā ir tāds eh, teiciens, ko varētu tulkot, tu eh, dod viņam mazo pirksti, viņš paņem visu tavu roku. Tā tad eh, nedrīkstētu pārskatītajā dokumentā atstāt šādu neskaidru, interpretējamu terminu. Un šis termins valsts iestādes, mūsuprāt, ir tāds nekonkrēts, un to vajadzētu noteikti vēl tālāk definēt. Es laikam jau esmu izsmēlis savus 5 minūtes. Mans pēdējais komentārs ir uh, maksājuma atgūšanas uh, izmaksas un kompensācija. Mēs uzskatām, ka noteikti ir jābūt šādām kompensācijām, bet tām ir jābūt atbilstošām parāda apjomam un nevarētu būt, ka nosaka vienu summu, kas būtu attiecinām uz jebkādiem parādiem. Un vēl, mēs gribētu, lai dalība valsts pašas tomēr veiktu arī kādus uh, savus pasākums, pragmatiskākus īstermiņu pasākums, lai atvieglot šo situāciju. Mēs kā uh, Eh, Jurošāmbru un eh, arī citas organizācijas mēs varam censties, eh, tā teikt, izglītot uzņēmumus. Ja, piemēram, Somu uzņēmums pārdod kaut ko kādam Grieķijas uzņēmumam, tad viņiem ir jābūt gataviem, ka šis maksāšanas periods no Grieķijas uzņēmuma būs daudz garāks nekā varbūt viņi ir pieraduši Somijā. Un tādā veidā mēs arī varētu mīkstināt šīs smagās sekas. Uh, Paldies par šo ļoti skaidro stāstījumu. Jūs arī diezgan labi pieturējāties pie jums atvēlētā laika limita. E, jūs teicāt par dalību valstīm. Šai sakarībā gribu sveikt arī padomes e, Zviedrijas tātad pārstāvi, kas noteikti būs piefiksējis jūs piezīmes, un es zinu, ka prezidentūra e, arī tālāk strādās pie šī jautājuma, un tāpēc arī sako mūsu diskusijām. Tagad Eh, došu vārdu Lukam Hendriks kungam. Paldies, priekšsādātāji! Es arī gribētu sveikt referenti, pateikties par uh, iniciatīvu organizēt šo mini uzklausīšanu, tāpat arī paldies jūs komitejai par to, ka dodat man iespēju dot ieguldījumu šajā ļoti svarīgajā jautājumā. Referenti jau uzsvēra, ka novēloti maksājumi, par tiem mēs varam cīnīties tikai ar uh, dažādu pasākumu spektru. Ir visā šajā procesā jāiesaistās dažādiem biznesa organizācijām, uzņēmumiem, jo likumdošana viena pati nespējas atrisināt šo problēmu. Un tieši tāpēc ir nepieciešams uh, uzlabots tiesiskais ietvers. Neskatoties uz labajām vēlmēm un centieniem, ko komisija ir veikusi, šis priekšlikums ir mazāk kā ideāls maziem uzņēmumiem, un tieši tāpēc mums ir četras būtiskas piezīmes un ieteikumi. Pirmkārt, attiecībā uz tvērumu. Direktīvas tvērums būtu jāpaplašina un jāiekļauj visa veida darījumi starp uh, uzņēmumiem un klientiem, neatska, ne, neatkarīgi no uh, šī uh, parādnieka statusa. Nekādā gadījumā nevajadzētu radīt šeit lielas atšķirības. Jo arī privāts, pircējs, privāts patērētājs nedrīkstāt izmantot šo novēlotā maksājuma periodu. Šajos ekonomiskās krīzes apstākļos maziem vidēja uzņēmumi dara visu, lai uh, Eh, nebūtu jāatlaiž darbinieki, un tieši tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai viņiem būtu naudas līdzekļi, ko maksāt eh, maksājums. Šai direktīvai nav nekāds sakars, manuprāt, ar patērētāju aizsardzību. Patērētājiem ir savas pamatiesības, bet viņiem arī ir pamat pienākumi. Eh, otra piezīme par valsts sektoru, un uh, Baldasāras kungs jau uz to atsaucās. Mēs domājam, ka it īpaši krīzes apstākļos, kad maziem vidēji uzņēmumi ļoti grūtos apstākļos ir. Ja nav pieņemams, ka valsts iestāde šiem maziem vidējiem uzņēmumiem ma maksā novēlot. Mēs, publisku, mēs pozitīvi vērtējam komisijas centienus samazināt, eh, tātad limitēt šo maksājumu veikšanas periodu. Bet nav uzlikts maksimāls laika limits tiem maksājumiem, kas pārsniedz 30 dienas. joprojām pastāv zināmas opcijas. Valsts iestādes drīkstēs joprojām pagarināt šo noteikto maksimālo maksājumu termiņu, tad, ja pastāvēs uh, atbilstošs pamatojums, un tas uh, dos uh, pilnīgu brīvību izmantot arī neatbilstošā veidā šo nosacījumu. Mēs tāpat baidamies, ka šis izņēmums būs pārāk vispārīgs, un valsts iestādes to varēs eh, neatbilstoši izmantot. Un runājot par pamatojumiem, lai pagarinātu šo termiņu, tātad kāds būs šis pamatojums, kāds būs pieņemams pamatojums. Tātad, principā, mēs gribētu, lai būtu noteikts, fiksēts 30 dienu periods, un, ja mēs pieņemam kādu izņēmumu, un uh, Benam varbūt ir vairāk eh, izdevums nekā man, bet es, tātad, bet ja šā, šāds izņēmums būtu, tad Tam būtu jābūt atbilstošam, kārtīgi pamatotam, un jebkurā gadījumā būtu jābūt ierobežojumam 60 dienas. Tālāk. Uzņēmumu savstarpējie darījumi un kompensācija maksājuma atgūšanas gadījumā. Arī šī iniciatīva ir ļoti pozitīva, bet to vajadzētu noteikt kā pienākumu. Procenti procentu maksājumu novēlot maksājumu gadījumā. Tas, manuprāt, maziem vidējiem uzņēmumiem praktiski nav iespējams, ņemot vērā to komerc attiecības ar lielākiem uzņēmumiem. Otrajā priekšlikumā laika periods maksājumiem starp uzņēmumiem būtu jāatspoguļ arī direktīvā, un to vajadzētu ierobežot līdz maksimums 60 dienām, un tā ir jauna lieta. Un tas nozīmē, ka mazie un vidējie uzņēmumi faktiski veic lielo uzņēmumu finansēšanu, un tādā veidā šo situāciju iespējams atbilstoši izmantot no lielo uzņēmumu puses. Dažiem uzņēmumiem ir tik lielas pilnvaras un vara, ka maziem vidēji uzņēmumi praktiski nespēja nekādā veidā kaut kādas sarunas vest un savu situāciju izlabot. Mēs saprotam, ka maziem vidiem uzņēmiem būs grūti vest sarunas par cenām un citiem nosacījumiem. Kā es teicu, lielie uzņēmumi jau šobrīd izmanto savu pozīciju, lai iegūtu pēc iespējas labākus nosacījumus. Un tieši tāpēc mēs eh, gribētu noteikt arī maksājumu maksimālo periodu darījumos starp uzņēmumiem. Paldies! jums par ārkārtīgi visaptvarošo stāstījumu un pozīcijas izklāstu, un mūsu beidzamais runātājs eh, šajā sadaļā ir Borsānīkungs un dod jums vārdu. Paldies priekšstādētāji! Es esmu sagatavojis PowerPoint prezentāciju ļoti īsu, cerams, ka jūs arī to varat izmantot. Paldies par iespēju eh, pastāstīt, kāda ir biznesa Europe nostāja attiecībā uz šo priekšlikumu. Mani sauc eh, Matēs Barsāni un es eh, strādāju eh, Briseles birojā. Un mēs pārstāvam Itāliju Business Europe asociācijā. Tātad, par ko mēs šeit runājam? Par ļoti uh, lielu uh, naudas apjomu. 180 miljārdi eiro būs pieejami, ja valsts uh, iestādes nomaksās visus neapmaksātos rēķinus 30 dienu laikā, kā arī paredz šis priekšlikums. Bet runājot par Itāliju, piemēram, 60 miljārdi eiro ir uh, parādu apjoms uzņēmumiem un tātad starp, starp uzņēmumiem un valsts uh, iestādēm. Uh, Došu šeit piemēru. 5 miljārdi eiro, kas ir piecreiz mazāk, ir tā nauda, ko Itālijas valdība ir paredzējusi, lai palīdzētu uzņēmumiem atgūties no krīzes. Pavisam ātri nākošais slaids te ir parādīts vidējais uh, maksājuma perioda ilgums. Kā jūs varat redzēt, mums ir tikai trīs dalība valstis, kuras uh, reāli nodrošina šī priekšlikuma prasības. Un visām pārējām valstīm ir ļoti būtiski jāuzlabo sava situācija. Ir tīpaši šī situācija, kā mēs redzam, Grieķija, Portugāla, Itālija diezgan smagi šajās valstīs. Ja mēs aplūkojam veselības aprūpas sektoru, tas ir ļoti smagā situācijā. Te mēs redzam, eh, ka skaitļi ir daudz kritiskāki. 2009. gadā uh, ir eh, vidējais eh, šis maksājuma kavējuma ilgums ir 300 dienas. Es šeit attēloju tikai Itālijas situāciju, un mēs redzam, ka šī kavēšanās reizēm palielinās pat līdz 600 dienām. Tā tad to visu ņemot vērā, mūsu pirmais komentārs ir tāds, ka mēs visā vismā atbalstam šo priekšlikumu. Un ir jānodala Uh, tātad darījums starp uzņēmumiem un darījums starp uzņēmumiem un valsts iestādēm. Kāpēc? Tas ir paskaidrots nākošajā slaidā, jo valsts iestādes nevar uzņemties līguma saistības, uh, neparedzot attiecīgu budžeta piešķīrumu jau pirms tam. Un otram kārtām tāpēc, ka uh, publiskā valsts iestādēm ir uh, nodokļu ieņēmumu plūsma nodrošināta un uh, maksājumu kavējumi ir ievērojami ilgāki. Tātad tas ir tāpēc, ka, ja slimība, piemēram, ieilgst, attiecīgi nepieciešama vairāk un stingrāk medikamenti. Tālāk. Nav nodalīta mazie uzņēmumi un lielie uzņēmumi. Tā būtu ļoti liela kļūda šajā dokumentā, jo tādējādi tiktu kropļota konkurence, jo maziem vidēji uzņēmumi ļoti būtiski piegādātāji lieliem uzņēmumiem piegādas ķēdēs un lieli līgumi, nu tīpaši valsts pasūtījumi līgumi praktiski maziem vidiem uzņēmiem nav pieejami. Un tas nozīmē, ka tikai lielie uzņēmumi praktiski var piedalīties šādos konkursos. Un vēl citi komentāri. Mums ir jāizvairās no izņēmumiem, un es šeit, zināmā mērā, piekrītu jau, ko teica iepriekšējie runātāji. Mums nevajadzētu nodrošināt nekādus izņēmumus īpašiem sektoriem. Te mēs atkal atvērsim Pandoras kasti, Pandoras lādi, jo tad mums ir jāķerās pie šī priekšlikuma paša pamata. Tā vietā mēs varētu uzlabot teksta redakciju un struktūru piektajā pantā. Gan tīri definīciju ziņā, un arī struktūrālā ziņā. Ja būtu iespējams pamatot garākus maksājumu termiņus, tad ir nepieciešams labāks pamatojums. Nevis tikai jānorāda ka tas ir nepieciešams, jo, jo noriskā viedokļa tas eh, kļūst tikai vēl sarežģītāk. Un ir jānosaka skaidri fiksēti eh, termiņi arī pagarinātiem termiņiem. Un visbeidzot, ir nepieciešams skaidrojums 30 dienas, 30 eh, kalendārās dienas, jeb darba dienas. Es pieņemu, ka komisija šeit domā kalendārās dienas, bet te būtu nepieciešams skaidrojums. Tālāk, valsts iestādes definīcija atsaucoties uz. Uh, pantu 1.9 direktīvā un 18. Uh, direktīvā un 17. Uh, direktīvas pantu 2.1. Un tāpat ir jāuzlabo arī attiecīgo pantu struktūra. Jānorāda, ka 3. un 4. pants attiecas tikai uz uh, līgumiem starp uzņēmumiem. Paldies! Paldies Bazānī kungam! Ne tikai par to, ka pieturējāties skrupulos pie laika limita, bet jūs mums tik tiešām sniedzāt kolosālu informāciju. Un Manuprāt, eh, mēs redzam, ka šis maksājuma periods, kas šobrīd eh, Itālijā veselības aprūpē ir 270 dienas, tad tik tiešām jāsaka kolosāls rādītājs. Uh, Tagad es došu vārdu uh, deputātiem uzdot jautājumus. Es jau teicu, ka Jančelas kungam arī došu iespēju pastāstīt par maziem vidiem uzņēmumiem. Es zinu, ka Rūpniecības komiteja īpaši satrauc šis uh, faktors. Pēc tam es gribētu dot vārdu ēnu referentiem. Hansliks kunga ir pacē, kundze ir pacēlus uh, roku. Vēl citi Rūvas kundze. Un tad mums ir vēl citi runātāji pieteikšies. Gebhārds kungs, Švāba kungs, Buzoja kungs, Greša kungs. Tātad diezgan daudz runātāju, tāpēc gribu lūgt visiem ļoti precīzi, konkrēti ātri uzdot jautājumus, jo es gribu dot iespēju ekspertiem atbildēt. Die Anģels kungs varbūt varētu sākt kā referents um, atzinumam no uh, Rūpniecības komitejas. Grazie, grazie, prezidente. Paldies, priekšsādātāja kungs, saka Dianģelis kungs. Es vispirms vēlētos pateikties Vailers kundzei un pateikties eh, referentam no atzinuma komitejai, no atzinuma komitejas par to, ka mums ir iespēja veidot šīs diskusijas par jautājumu, kas ir īpaši sasāpējis mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Eiropā. Patiesībā mazie un vidēji uzņēmumi ir apdraudēti maksājumu kavējumu dēļ. Liela daļa no tiem un eh, izskatās, ka lielā daļā dalību valstu problēmas ir līdzīgas. Ir tādas, kuras eksperti jau pieminēja, piemēram, runājot par Dāniju. Dānijā, ja netiek saņemts maksājums 36 dienu laikā, tad vienlīdzīgi noteikumi tiek piemēroti gan eh, sabiedriskajam sektoram, gan uzņēmumiem. Portugālē šis laiks ir 155 dienas vidēji. Tas pats attiecās arī uz pakalpojumu sniegšanu veselības aprūpē. Veselības aprūpas sektorā samaksas saņemšana par pakalpojumu ir ap 138 dienām Portugālē, un vēl traģiskāk ir situācija Spānijā un Grieķijā. Skatoties uz šiem statistikas datiem, ir skaidrs, ka atšķirības starp dalību valstīm samaksas saņemšanas termiņos ir milzīgas, un esmu pilnīgi pārliecināts, ka tas ietekmē un izkropļo arī kopējo tirgu Tas, ka atšķirības starp darību valstīm ir tik milzīgas, pierāda to, ka Eiropas līmenī likumdevējiem ir jāpieņem adekvāti likumi un noteikumi, kas darbotos visās dalību valstīs un noteikti vienlīdzīgus noteikumus visiem. Šādā sakarā vēlētos eh, norādīt uz ārkārtīgi būtisku aspektu. Uzskat, ka tas ir principā drauds visiem Eiropas Savienības uzņēmumiem, ja patiesībā tas ir drauds nākotnes uzņēmumiem. Tas var novest pie dramatiskām sekām, un tādas jau vairāk kārt esam piedzīvojuši. Statistika rāda, ka tieši maksājumu kavējumu ir daudz likviditātes problēmu pamatā lielai daļai, jeb nopietnai daļai mazo un vidējo uzņēmumu Eiropā. Uh, Un eh, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir grūti saņemt kredītu. Patreiz eh, plosošās ekonomiskā krīze ietekmē MVU situāciju. Tas ietekmē visu tautsēmniecības sektoru visās dalību valstīs. Un vēl visam pa virsu maksājumu kavējumi. Vēl bez tam ir grūti gūt finansējumu, un eh, MVU ir būtisks, būtisks nodokļu sloks. Protams, MVU ir jāmaksā nodokļu laikā, bet turpretī viņu izsūtītie rēķini to samaksa ir novēlota. Tas neiet kopā. Es atbalstu komisijas priekšlikumu, bet uzskatu, ka tas ir jāpastiprina un tā, ap, tā apjoms ir jāpastiprina. Es uzskatu, ka uh, Jaunajai direktīvai, lai tā efektīvi darbotos, vajadzētu sīkāk paskaidrot to, kam ir jātiek atrunātam uzņēmumu līgumā, un tam, kam ir jātiek definētam valsts sektoru un uzņēmumu līgumā. Es uzskatu, ka mums vajadzētu ierobežot šo maksājumu kavējumu pārkāpums pēc iespējas lielākā mērā. Uzskat, ka jaunajai direktīvai vajadzētu stāties spēkā pēc iespējas ātrāk. Jaunajā tekstā mēs pieminām ne tikai attiecības starp valsts sektoru un uzņēmēju darbību, tātad ne tikai B, B, bet mēs runājam arī par attiecībām starp uzņēmumu un klientu. Tas ļoti lielā mērā attiecās uz MVU un uzskatu, ka direktīvā vairāk to vajadzētu akceptēt. Direktīvā maz tiek runāts par klientu aizsardzību, par patērētāju aizsardzību. Mēs vēlamies visu politisko grupu plašu atbalstu un esam pārliecināti, ka šī kopīgā iniciatīva novedīs pie labāka juridiskā pamata. Tas novedīs pie labāka tiesiskā pamatojuma un arī labākas situācijas MVU. Paldies, saka prieksēdz, paldies par jūsu priekšlikumiem no ITRA e komitejas. Tagad došu vārdu ēnu referentiem. Bet vai ir vēl kāds, kas vēlētos izteikties, bet varbūt kā ēnu referenti varētos eh, uzdot jautājumu? Augažata? kas ir EPPN referents. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Paldies! Paldies arī mūsu runātājiem, kas snieguši ļoti interesantu informāciju šodien. Manuprāt, mēs varam tiešām redzēt no viņu teiktā, ka šī direktīva ir ļoti svarīga gan maziem, gan vidējiem uzņēmumiem, gan arī valsts institūcijiem. Un uh, man ir jautājums Henriksa kungam, es ceru, ka es pareizi izrunāju viņa uzvārdu. Jūs teicāt, ka jūsuprāt pastāv iespēja paplašināt direktīvas darbības jomu. Tas nozīmē, ka iekļausim ne tikai valsts institūcijas, bet arī līgumus, kas tiek slēgti starp divām komercsabiedrībām. Man ir jautājums, vai es pareizi sapratu? Un tad ir jautājums, kas ir saistīts ar uh, jūsu apgalvojumu. Ja mēs direktīvas aptvērumā iekļaut arī uzņē līgumus starp divām komercsabiedrībām, vai jūsuprāt tas nevarētu ierobežot brīvību slēgt līgumus, kas šobrīd eksistē starp komercsabiedrībām, kā tas normāli ir pieņemts komerctiesībās? Tad man ir vēl viens jautājums, vai jūsuprāt izmaksas kas radīsies uzņēmumiem saistībā ar debitoru parādu piedziņu, vai šīs izmaksas būtu saistītas kādā veidā, teiksim, ar kvotām, vai arī vienkārši būtu labi pieteikt tādu procentu likmi, kas būtu pietiekami liela un viss, tādu tā kā vienreizēju samaksu. Vēl viens jautājums, un par to Vaileras kundze jau ir runājusi. Jautājums par šiem pieciem procentiem. Vai jūsuprāt šie 5% ir pietiekami liela summa, pietiekami liels procents? Nu, piemēram, ja ir 20 miljoni eiro līgums ar valsts institūciju, tad, manuprāt, šajā gadījumā 5 miljoni izklausās diezgan liela summa, un šajā gadījumā valsts institūcijiem varbūt arī nāksies maksāt. Tātad 5% vai jūsuprāt ir pareizs procents vai procents, vai arī būtu nepieciešams lielāku vai mazāku procentu. Tas arī bija viss no manas puses priekšsēdētāja, un es ceru, ka mēs tikpat auglīgi un labi strādāsim arī tālāk. Paldies! You, paldies! Paldies, Mogužatāji! Es eh, mēģināšu dot laiku, pietiekam laiku ekspertiem atbildēji. Nākamais Kreutzmann kungs, lūdzu. Mikrofons kaut kā nav ieslēgts, lūdzu. Ieslēdziet viņam mikrofonu. Paldies! Ļoti labi, ka mēs tagad runājam par šo direktīvu, un tika runāts arī par to, ka šī direktīva attiecās arī uz patērētājiem. Es tā īsti nesaprotu, jo parasti ir tā, ka patērētājs maksā vai nu no skaidrā naudā, vai no nu kredītkarte, ja vien viņam nav izveidota firma, uh, Nu, tad es nezinu, iedomājieties, ja patērētāji arī teiktu, es samaksāšu pēc 30 dienām un neātrāk. Bet, ja mēs šeit runājam par līgumiem starp divām komercsabiedrībām, nu, šeit arī ir mani zināmas šaubas. Nu, piemēram, ja mēs šeit runāsim pār līgumiem tikai starp valsts institūcijiem un komercsabiedrībām, ka tur tiešām viss ir regulēts, un savukārt starp divām komercsabiedrībām, ja mēs tikai regulētu daļu pār uh, maksimālo uh, debitoru pa parādu izlīdzināšanas laiku, tā varētu darīt. Es saprotu, protams, ka maziem uzņēmumiem ir īpaši smaga situācija, un ja mēs, piemēram, pateiktu, ka ir 60 dienas, kas ir maksimālais atmaksas laiks, ka 60 dienu laikā ir jāsamaksā, un man tiešām šķiet, ka būtu pareizi pieteikt nevis procentus par nesamaksu, par, bet gan, teiksim, vienu summu, jo, manuprāt, debitoru parādu piedziņas izmaksas ir tikpat lielas, neatkarībā no tā, vai rēķins ir uz vairākiem tūkstošiem vai arī tikai uz 20 eiro. Tāpēc arī, manuprāt, būtu pareizi noteikt vienu summu piedziņas izmaksas, Un neatkarībā no rēķina summas, protams, ir vēl šie 5%, kas ir kā kompensācijas pār, lai, pār nemaksāšanu laikā. Un ja šeit būtu vēl papildu kādi, kādi procenti, tas jau, manuprāt, būtu pa daudz. Varbūt labāk būtu vienkārši noteikt vienu summu, ja rēķins netiek samaksāts, tad piedziņas izmaksas ir tik lielas. Un tā, tā manuprāt, būtu labāk. Paldies! Rulers kundze, lūdzu. Vispirms man ir jautājum, jautājums Batersa kungam. Viņš runāja par darbības jomas paplašināšanu. Manuprāt, rodas brī, briesmas, kā vienkārši lietas tagad kļūst sarežģītākas un garākas. Bet ja mēs sašaurināsim darbības jomu, ja mēs padomāsim tagad par uh, iepirkumu direktīvu un vecajā direktīvā uh, Un tagad savukārt jaunajā direktīvā iepirkuma konkursu darbības joma ir sašaurināta. Nu tad jautājums ir, kāpēc šobrīd par vienu direktīvu ir mazāk. Jo man šķiet, ka ja mēs tagad vienkārši paplašinātu šo uh, darbības jomu, tad reāli mēs atgriezīsimies pie tā iepriekšējā varianta. Nu vismaz Vācijā mūsu pieredze ir tāda, ka šeit rodas zināmas problēmas. Otrais jautājums ir saistīts ar to, ko ir teikuši arī citi. Jautājums saistīts ar 5%. Un es tiešām uzskatu, ka divas reizes maksāt sodu vai kompensāciju tas nebūtu pareizi. Es uzskatu, ka tīri juridiski tas ir problemātiski. Paldies! Paldies, Rulers kundze, Kučičneka kungs. Paldies, priekšsādātāji! Mēlos! vispirms pateikties Vālers kundzei, jo, manuprāt, viņa šo jautājumu ir izskatījusi ar lielu atbildību. Paldies arī ēna referentiem. Ja skatos, ka viņi ļoti intensīvi strādā pie šiem jautājumiem, viņi ir tikušies vairāk kārt, es arī biju klāt. Un man ir tikai viens vienīgais jautājums, ko es vēlos adresēt privātā sekt privāto sektoru pārstāvjiem. Vēlos arī apsveikt jūs, jo es skatos, ka jūsu lobēšanas pasākumi ir ļoti veiksmīgi. Nu, tad jautājums ir saistīts ar to, ka dažādās dalību valstīs attieksme pret maksājumu kavēšanu ir ļoti atšķirīga. Nu, tad jautājums ir, kāpēc jūsuprāt mūsu jaunais regulējums, kas būs, protams, ārkārtīgi veiksmīgs, kāpēc jūsuprāt tas funkcionēs? Paldies! Paldies, uzklausījām visus ēnu referentus. Un tagad, jā, kolēģiem nav iebildumu, es labprāt dotu iespēju mūsu trīs ekspertiem atbildēt, un tad varēsim turpināt ar mūsu nākamo daļu. Un vispirms būs eksperti, kas atbildēs, un jautājumi tiks uzdots pēc tam. Tātad jautājumi tiks uzdot pēc tam, kad visi būs norunājuši. Ja nu vienīgais jums ir ārkārtīgi konkrēts jautājums tieši šiem ekspertiem, labi nav, nu tad lūdzu. Mūsu eksperti, jums ir iespēja īsi atbildēt, lūdzu. Uh, thank you very much. Um... Paldies! Tik uzdot vairāk interesanti jautājumi un eh, vairāki deputāti runāja par kompensāciju mehānismiem un par 5% kompensāciju. Tiesības saņemt 5%, kompen 5 kompensāciju. Jau savos sākotnējos komentāros es teicu, ka mums nedrī, mēs nedrīkstam runāt par kompensāciju, mums ir jārunā par soda sankcijām. Līdz ar to mēs nevaram noteikt konkrētu procenta likmi, konkrētus procenta griestus, kura tiktu piemērota tam, kurš ir parādā. Līdz ar to kreditētājam ir tiesības pieprasīt zināmu procentu. Var teikt, ka pašos pamatos mēs esam vienoti par to, ka 5% apmērā no konkrētās summas būtu jāmaksā vēl virs kompensācijas. Un uh, Protams, ka mums ir arī procentu likmju ideja un nevis konkrētas summas ideja. Bija vairāk citi jautājumi, un es pilnībā saprotu to problēmu, kuru šeit norādīja Kozņiček kungs. Daudzās direktīvās grūtības ir to īstenošana reālajā dzīvē, un es ceru, ka direktīva, kad tā tiks pieņemta, uh, tiks dažādās dalību valstīs īstenot dažādi. Un eh, es uzskatu, ka būs darība, dalību valstis, kurās būs grūtības šo direktīvu vispār realizēt dzīvē. Paldies, saka prieksēžu kungs, es piekrītu jūs pēdējiem punktam, un tagad dot vārdu Hendriks kungam. Paldies, priekšstādātāja kungs. Vispirms Hanslas kundzes jautājums par uzņēmēju darbības attiecībām ar līgumu starp divām komerces sabiedrībām. Mēs vēlētos redzēt direktīvā pieminētu maksimālo maksājumu periodu arī līgumos starp divām komerces sabiedrībām. Vai tas ir atrunāts līgumā? Protams, bet mums ir jāsaprot, ka direktīvai ir jāpalīdz MVU, jo, kā mēs visi zinām, Mēs mūsu organizācijā UEAPME e, vienmēr esam iestājušies par MVU, bet es uzskatu, ka direktīvā mums vajag atrunāt konkrētas eh, līgumas starp komercsaistībām. Runājot par konkrētu summu, Mūsu organizācijai UEAPME e nav problēmu, parādījās doma par 30 eiro, Vailers kundze pieminēja citu summu. Būs valsts, kurās 30 eiro, eiro tiks uzskatīta par nieka summu, bet tad vajadzētu būt paredzētai iespējai prasīt papildus samaksu. Uh, Uzskatu, ka mēs varam līdz bezgalībai diskutēt par to, kas ir adekvāts, kas nē, ko vajadzētu piemērot, ko nē. Vēlētos uzsvērt tikai to, ka runājot par papildus kompensācijām, vajadzētu uh, atcerēties to, ka mazie un vidējie uzņēmumi parasti neņem apakšu uzņēmējus. Piemēram, viņiem parasti ir uh, tādas uh, Piemēram, ja ir apakš uzņēmējs, tad parasti ir līgums, bet mazajiem vidējiem uzņēmumiem parasti ir tikai viņu darbinieku apmaksas saraksti. Es uzskatu, ka šis jautājums ir sasāpējies un jārisina pēc iespējas ātrāk, taču nevajadzētu sasniegt, sasteigt. Mēs e, vēlamies redzēt labu likumdošanas aktu un nevis jau kādu, tikai lai tas būtu. Uh, Patiesībā šajai direktīvai vajadzēja tikt pārskatītai jau pirms pieciem gadiem. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs vēlētos, lai arī šī direktīva tiktu pārskatīta pēc diviem gadiem. Paldies, saka priekšsēž kungs. Es e, runāšu itāliski. Per quanto riguarda i uh, recovery. Barsānīkungs turpina. Runājot par maksājumu piedzīšanu. Henriks kungs jau runāja par 30 eiro summu, 40 eiro summu. Mēs vienojamies par 40 eiro. Tas ir kompromiss, par kuru esam vienojušies šajā tekstā. Ja vēlamies, protams, to varam un spējam mainīt. Bet tas nav galvenais. Runājot par kompensāciju 5% apmērā. Arī šādā sakarībā es uzskatu, ka tas ir adekvāts procents, tā bija, tas bija kompromiss, par kur mēs vienojāmies, bet arī to varam mainīt, ja vēlamies. Bet, kā jau teicu, abi šie kompromisi tika panākti sarunu ceļā. Pats svarīgākais būtu tāds, lai mēs pēc iespējas izvairītos no izņēmumiem, lai izņēmumu vispār nebūtu. Tātad neviens nevēlas eh, sankcijas piemērot uzņēmumiem vai dalību valstīm, runa iet par sankciju piemērošanu pret tiem, kuri neizpild līguma saistību punktus. Tajās dalību valstīs, kurās problēmas ir vissasāpējušākās, mums ir jāpieprasa tiesvedības process, ja to prasa. Direktīva 35 šķērsvīta 2000 šķērsvīta 35 pieprasa šo izpildu. Paldies, saka priekšsēžu kungs. E, jūs tiešām sniedzāt vērtīgu informāciju. Tagad darbosimies sekojoši. Es došu vārdu nākamajiem ekspertiem. Un nākamajā ekspertu raundā es došu vārdu Švābes kungam un vairākiem citiem deputātiem, un ja vēl kāds vēlas runāt, tad lūdzu dariet man to zināmu. Džeon kungs ir ieradies, es jūs nepamanīju, bet eh, es jums došu vārdu mazliet vēlāk. Tagad dodu vārdu nākamajam ekspertu panelim un tas būs par valsts sektora attiecībām ar maksājumu novēlošanos. Es pirms dodu vārdu Olafam Mūbergam, kas ir Zviedrijas pārstāvis, kas pārstāv Zviedrijas pašvaldību savienību. Ir ārkārtīgi veiksmīgi jūs redzēt šeit, vēl jau vairāk tāpēc, ka Zviedrija šobrīd ir prezidējošā valsts. Pēc tam ir Gunters Funsteins, kas pārstāv Vācijas komunālo eh, pašvaldību savienību. Es ceru, ka es pareizi izrunāju jūsu organizācijas vārdu vāciski. Pēc tam Angelikai Posmēgalei, kas ir Eiropas pašvaldību un reģionu savienības pārstāv, un visbeidzot Paskālam Garelam, kas ir Eiropas veselības aprūpas iestāžu asociācijas pārstāvis. Katram no jums es došu vārdu 5 minūšu garumā, un tagad Mober kungs uzsāks mūsu diskusijas. Eh, Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es vēlētos pateikties, eh, ka jūs uzaicinājāt mani runāt šajā sēdē, un es vēlētos eh, vēlreiz jūs sveikt par viedokļu apmaiņu. Es vēlētos jums pateikt mūsu viedokli par maksājumu kavējumiem un to novēršanu. Es pārstāvu Zviedrijas pašvaldības savienību, kas ir organizācija, kas pārstāv visas Zviedrijas vietējās un reģionālās pašvaldības. Tas ir apmēram 70% no kopējā valsts, jeb sabiedriskā sektora Zviedrijā. Tātad mēs pārstāvam 70% no visiem iepirkumiem, ja tā varētu teikt. Uh, Līdz ar to šis maksājuma kavējuma novēršanas priekšlikums un direktīva uz mums atstās būtisku iespaidu. Mēs esam pilnīgi viensprāts par to, ka valsts reģionālajām pašvaldības iestādēm ir jāmaksā sev rēķina laikā, jo tas tiešām var novest pie būtiskām sekām. Zviedrijas pašvaldības un reģioniem ir vesela virkna viedokļu par to, ko vajadzētu iekļaut šajā direktīvā par maksājumu kavējumu novēršanu. Piemēram, sadaļā par konkrētām kompensācijām un par to, ka vajadzētu 30 dienas maksājumu termiņām. Mēs uzskatām, ka vajadzētu to mazliet pamainīt, taču es vēlētos uzmanību vērst uz to sadaļu, kurā mēs runājam par obligātu sadaļu kompensāciju 5% apmērā. Tas ir atrunāts piektajā paragrāfā. Vispirms, vismaz Zviedrijai liekas, mums vismaz liekas, ka patiesībā ir veselas trīs dažādas sankcijas, kas tiek piemērotas pret pašvaldību vai reģionu. Vispirms tas ir tā, tāda procentu likme, otrais eh, tās ir arī kreditora prasības, kas mums būs jāatmaksā, un visbeidzot kompensācija 5% apmērā. Tātad tās ir trīs sankciju grupas par novēlotu maksājumu. Es uzskatu, ka trīs sankciju grupas ir nevajadzīgi birokrātisks samežģījums, kas visu tikai sarežģīs. Otrakārt, mēs uzskatām, ka priekšlikums ir kontraproduktīvs. Jo kāds tad ir nolūks? Mēs visi vēlamies, lai valsts iestādes maksātu savus rēķinus laikā, tādā vai citādā veidā. Protams, ka tas ir adekvāti, bet ar šo priekšlikumu mēs pieņemam kompensāciju 5% apmērā jau no pirmās novēlotās dienas. Tas var novest mūsu situācijā, kurā iestāde, kura dažādu ap, apsvērumu dēļ novēlo vienu dienu, tad um, varbūt uh, iestāde uzskatīs, ka ja jau es jau no pirmās dienas maksāju 5% kompensāciju, tad varbūt es varu gaidīt vēl 100 vai 200 dienas, tas jau vairs neko nemaina. Tādā ziņā uzskata, ka direktīva nav īpaši pārdomāta. Līdz ar to sanāk sava veida eskalācija. Sankcijas sākās, varbūt vajadzētu sankcijas sākt ar ļoti nelielu summu, un tad eskalāciju, ja tiešām novēlojums ir 200 dienu garumā, pārauga lielākā summā. Runājot par direktīvas reālo īstenošanu dzīvē. Dažādas definīcijas valsts un pašvaldību iestādēm nav skaidras. Mēs runājam par līgumu starp divām komercsabiedrībām un, piemēram, ja e, valsts vai pašvaldības iestādē pieder akciju sabiedrība, kas ir akciju sabiedrība, kas savu veidu sijā, tad arī uz viņiem attiecās kompensācijas 5% apmērā, bet mēs uzskatām, ka valsts iepirkumam un publiskajam iepirkumam vajadzētu būt atrunātam daudz skaidrāk, jo tas varētu novest pie konkurences izkropļojumiem, jo parasti valsts un pašvaldību iestāžu e, uzņēmumi piedalās iepirkumos kopā ar citiem spēlētājiem. Uh, Vēl bez tam, protams, mēs iestājāmies par to, lai eh, sabiedriskā, lai visas iestādes maksātu savus rēķinus laikā, bet, protams, un eh, šajā aspektā mēs eh, atbalstam direktīvas vispārējo uzskatu. Taču 5% kompensācija jau no pirmās dienas neatbalsta šo direktīvas ideju, jo 5% ir milzu summa. Parasti valsts un pašvaldības iestādes iepirkums par sniegtajiem pakalpojumiem ir milzīgs, un jau no pirmās dienas novēlojuma 5% summa ir milzīga. Es nedomāju, ka jau no pirmās dienas to vajadzētu piemērot. Varbūt, ka mums vajadzētu sākt ar nelielu citu sankciju. Kā jau jūs teicāt, pret publiskajām iestādēm tiks īstenotas trīs sankciju grupas, un varbūt, ka mums vajadzētu um, mēģināt piemērot sava veida uh, maz pamazām kāpno, kāpjošu li, procentu likmi, bet to jau vairāk kārt pieminēju. Ir vairāk citi komentāri, bet redz, ka mans laiks jau ir beidzies. Paldies! Uh, Mr. Funstein. Paldies, un tālāk uh, Funstein kungam vārds. Jā, zunächst herzlich. Paldies! Vispirms tiešām vēlos pateikties par ielūgumu. Paldies Vaileras kundzei. Esmu no pašvaldībām un šobrīd nodarbojas ar tieši pašvaldību standartu izstrādi. Un esmu arī ielūgts kā eksperts šodienas sanāksmē. Esmu strādājis deviņās federālajās zemēs un 2001. gadā sāku strādāt savā savā tagadējā amatā šī neliela pilsētiņa ar 20 tūkstošiem iedzīvotāju, kas atrodas netālu no Strasbūras. Vācijā ir divi mēneši, tas šis ir termiņš, kurā ir jāsamaksā rēķini, pēc tam, kad rēķins tika pārbaudīts, un mums ir ārējais birojs, kas nodarbojas ar pārbaudēm. Uh, ir desmit iemesli pret jauno uh, priekšlikumu. Vispirms attiecībā uz šo noteikto summu vēlos teikt, ka gan savā iepriekšējā pieredzē, gan tagad um, esmu pārliecināts, ka šāda konkrēta summas noteikšana nebūs veiksmīga. Otrakārt, runājot par, par komunālo uzraudzību, varu pastāstīt par konkrētu gadījumu. Uzņēmums kas ir uh, nosūtījis modulāro iekārtu, piegādājas uh, pašvaldībai, pašvaldībā nemaksāja, un tad veselu gadu vilkās tiesvedība, un tad gal galā tika nolēmts, ka komunālie, uh, komunālā pārvalde apmaksās. Runājot par budžeta līdzekļu izlietošanu, pašvaldībai un valsts institūcijiem ir taču pienākums skaidri uh, un precīzi izmantot budžeta līdzekļus un pamatot izlietojumu. Piektkārt, tieši mazi un vidēji uzņēmumi mūsu reģionā saņem lielāko, lielāko daļu uh, valsts pasūtījumu mūsu gadījumā 75% visu līgumu un naudas nonāk tieši mazo uzņēmumu rokās. Un ja budžetam tiks nodarīti zaudējumi ar šiem ar šīm kompensācijām, tad citi uzņēmumi nevarēs saņemt jaunus līgumus. Vēl viena lieta ir saistīta ar tādu vispārējo maksāšanas atsauce, attie, attieksmi. Es nedomāju, ka kāds pašvaldības vadītājs gribētu pieļaut šādu situāciju. Vēlos arī teikt, ka pašvaldībām un valsts institūcijiem ir pienākums maksāt laikā, un viņiem pašiem tas ir labi, jo viņiem ir nepieciešams izlietot budžetu līdz noteiktam datumam, līdz ar to viņiem jau ir motivators. Un daudzos gadījumos debitoru parādi rodas tādēļ, ka paši uzņēmumi nedara kaut ko pareizi, jo bieži vien viņu rokās ir visi instrumenti, lai pātrinātu samaksu. Viņi to neizmanto. Astotkārt, Rēķini ļoti daudzos gadījumos tiek piestādīti vēlāk, novēloti nekā vajadzēs. Turklāt tad šos rēķinus ir nepieciešams pārbaudīt, vēlos pastāstīt par konkrētu gadījumu. 2006. gads, 31. decembris bija, bija samaksas datums, un tad janvārī bija izrakstīts, Mēs pārbaudījām šo rēķinu diezgan ātri. Kopumā ir 30 dienas uh, samaksai, lai gan reāli bija tā norādīts, ka uz rēķina izrakstīšanas datums un samaksas datums bija veseli divi gadi. Un šajā gadījumā, ja mēs samaksātu mazliet novēloti, tikai pāris dienu pēc tām 30 noteiktēm dienām. Uh, nākamais iemesls saistīts ar likviditāti, ar arī valsts iestāžu, iestāžu likviditāti. Jau tagad dažreiz valsts iestādēm ir likviditātes problēmas. Nobeigumā teikšu, ka šī 5% vienkārši tiks iekļauti vispārējais izmaksās un projekti kļūs dārgāki. Uh, Kā secinājumu varu teikt, ka vismaz saskaņā ar Vācijas tiesībām ir jau pierādījies, ka esošās tiesību normas ir pietiekami iedarbīgas un nav nepieciešams tagad Eiropas Savienības līmenī ieviest tādus striktus noteikumus. Un tik tiešām es jūs lūdzu, uh, Ņemiet vērā, ka šajā gadījumā būs atšķirības starp attieksmi pret privātiem uzņēmumiem un valsts uzņēmumiem. Paldies! Um, well, thank you very much indeed. Paldies! Uh, domāju, ka uh, noteikti jūs saņemsiet jautājumus. Nākošais, uh, kas uh, Migalkundze. Paldies! Paldies arī to, ka, par to, ka jūs ielūdzat mani šeit, jo man ir iespēja pārstāvēt reģionālās sabiedrības. Vēlos arī atbalstīt to, ko teikuši iepriekšēji divi runātāji, taču vēlos runāt arī par konkrētu mūsu savienības viedokli. Mums ir 37 valstu pārstāvniecība un ko koncentrēšos tagad uz politiskiem argumentiem. Privāto uzņēmumu pārstāvju argumenti saistībā ar krīzi un situāciju. Uh, mazos uzņēmumos šo pašu argumentāciju mēs varam attiecināt arī uz nelielām pašvaldībām, jo, ja netiek ievākti nodokļi laicīgi, tad, protams, arī uz pašvaldības budžetas atsaucās ļoti nopietni, bet te pašā laikā ir nepieciešams sociālos izdevumus pilnībā nosekt, protams. Un daudzos gadījumos uh, Uh, pašvaldības, mazas pašvaldības bija spiestas uzņemtas kredītsaistības. Un situācija tiešām ir ļoti līdzīga kā privātiem uzņēmumiem. Tāpēc mūsuprāt būtu ļoti nepareizi, ja uz valsts institūcijām un pašvaldībām būtu attiecināti striktāki noteikumi nekā uz komercsabiedrībām. Mūsuprāt būtu pareizi veidot pilnīgi identisku regulējumu, jo pašvaldībām arī ir ļoti grūta situācija. Bieži vien ir nepieciešams labot budžetu, lai cīnītos ar reālo situāciju un vēlos arī konkrēti runāt attiecībā uz uh, resursu saņemšanu Eiropas Savienības līdzekļiem. Ir tīpaši pašvaldības no jaunajām dalībvalstīm bieži vien uh, bieži vien nesaņem laicīgi samaksu no struktūra fondiem, un tāpēc 30 dienu samaksas laiks tādos gadījumos, kad ir nepieciešams vispirms iesniegt visas atskaites Eiropas Savienības institūcijām, tad šādām pašvaldībām un institūcijām būs ārkārtīgi grūti pieturēties pie 30 dienu samaksas laika. Runājot par atjaunošanas mehānismu un attiecībām ar pašvaldību līmeni, uh, kā jau teica kolēģis, būtu ļoti pareizi tik tiešām budžeta līdzīgas izlietot ārkārtīgi rūpīgi un uzmanīgi. Un ir izstrādāt noteikumi, pie šiem noteikumiem ir jāpieturās, tad, protams, mums visiem ir liela interese par to, lai mūsu nodokļu maksātāja nauda tiktu lietot ļoti rūpīgi un, protams, nevis izlietot kompensācijām. Vailers kundze savā darba dokumentā pieminēja ārkārtīgi svarīgu lietu. Protams, tik tiešām ir pareizi, ja ir šie konkrēti pasākumi, ir arī papildu pasākumi, kas ir saistīti ar direktīvas ieviešanu, nu, piemēram, attiecībās procedūras uzlabošanu. Un būtu pareizi izmantot nevis tikai pātāk, bet arī nu no kaut ko pozitīvu, protams. Un tādā gadījumā mazi un vidēji uzņēmumi varēs uh, saņemt nu, vajadzīgo atbalstu. Jo tad viņiem būs šīs atbalsts, viņi varēs, piemēram, pareizi un laicīgi izrakstīt rēķinu un š, kaut vai šādā veidā izraicīt, iz, izvairīties no novilcināšanas. Vailers kundzes dokumentā viņa uzsver tādu blame and shame ideju, ka vajag nosaukt vārdā visus tos, kas nemaksā un pateikt, ka viņi ir slikti. Nu, jā, varbūt šāda metode arī darbosies. Vēlos vienkārši teikt, ka gan uzņēmumi, gan pašvaldības, manā gadījumā vismaz, viņi visi ir ieinteresēti tajā, lai būtu labs, efektīvs process, lai varētu pēc iespējas efektīvāk strādāt ar uzņēmumiem. Un skaidrs, ka jā, pašvaldības nemaksās laicīgi, tad, protams, uzņēmums zinās, ka pašvaldības nav uzticami partneri runājot par soda sankcijām, un mans Kolēģis jau ir runājis par to. Mēs arī uzskatām, ka nebūtu pareizi visos gadījumos piemērot 5% un viss bez variantiem. Un ir ierosinājums, ka varbūt labāk tāda ar lielāku iztēlu pieiet šādai situācijai. Kaut vai tādēļ, ka sanāk tā, ka šie 5% tiek piemēroti neatkarībā no tā, par, par cik dienām jūs esat novilcinājis maksājumu. Un mūsuprāt, tas nav pareizi. Labāk būtu to ranžēt atbilstoši noteikti atšķirīgus noteikums atkarībā no nemaksāšanas termiņa par 30 dienām un to, kā tas ietekmēs pašvaldības un valsts institūcijas. Un tad izskanēja doma par 60 dienām, un ka šīs 60 dienas savukārt būtu attiecināmas gan uz privātiem, gan uz valsts uzņēmumiem, tas savukārt mums patīk. Paldies, un tagad vārds Garelkungam. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu pateikties Vailērs kundzei par šo uzaicinājumu un uh, par to, cik viņu ir ieinteresējis mūsu sektors, uh, gan um, sociālajā pakalpojuma un veselības uh, aprūpa. Veselības aprūpa vairāk kārt šodien tika pieminēta, un mēs sastādām 9% no Eiropas Eh, ieņēmumiem Eiropas labklājības, un es domāju, tāpēc uh, sektors ir svarīgs. Es pārstāvu Eiropas uh, slimnīcu un veselības aprūpas asociāciju. Eiropā mēs apvienojam 32 organizācijas no 27 Eiropas dalību valstīm, un mēs pārstāvam uh, publiskās, privātās slimnīcas, Mēs, kā es teicu, pārstāvam dažādas uh, slimnīcas un uh, citas veselības iestādes dažādās proporcijās. Gribētu sniegt dažus uh, skaidrojumus varbūt par uh, slimnīcu, veselības aptu, aprūpas sektoru. Uh, principā ir maz valsts uh, slimnīcu, tas nozīmē, ka uh, šī uh, slimnīcu īpašuma tiesību struktūra, struktūra ārkārtīgi dažādota. Un eh, tāpēc ir diezgan grūti dažkārt nodalīt privāto un publisko uh, sektoru. Vēl viens svarīgs elements. Uh, parasti ir uh, viens finansējuma avots. Konstants finansējuma avots tie valsts un pašvaldību līdzekļi, kas tiek sajaukt ar citiem finansējuma veidiem. Uh, Eh, lielākā daļā gadījumā mums nav eh, komerc attiecības ar eh, finansētājiem. Un, kā es teicu, bieži vien šis finansētājs ir valsts vai pašvaldība vai arī sociālās uh, apdrošināšanas organizācijas. Mēs esam tādā kā kompromisa uh, situācijā, jo ir valsts, kurās uh, ir problēmas, citās nav, nokavēt maksājumu slimnīcu sektorā un. Tas ir jāņem vērā arī veicot jūsu pasākums. Mūs nedaudz ir sarūknājusi šī diagnostika, kas ir veikta un ko mēs arī uh, atradām komisijas uh, pētījumā, tur uh, tika minēts vairākas valsts - Itālija, Spānija un Malta, kur it kā situācija ir ārkārtīgi slikta. Mūs, mēs negatīvi vērtējam šo informāciju, kas reizēm tādā ļoti schematiskā veidā tiek sniegta. Uh, Tā ka mēs uzskatām, ka trūkst tādas patiesas, reālas analīzes vismaz attiecībā uz šīm četrām valstīm. Un, kā jau es teicu, ir jau valsts, kas ir atrisinājuši šīs uh, problēmas. Pirmām kārtām tātad jautājums, vai šī diagnostika vai šis izvērtējums, kāds šobrīd ir atbilstošs, ir. Un uh, kādās ņēmē tīpaši runāt par šīm četrām valstīm. Tātad kādas ir manas piezīmes komentāri? Es domāju, ka komisijas priekšlikums ir neproporcionāli dažos elementos. Pirmais, šie 5%, jo tas eh, neatrisinās to problēmu, par kur šodien daudz tika runāts. Es domāju, ka maz ticams, ka ar šiem 5% tiks atrisināta eh, situācija. Tas, manuprāt, tikai vēl eh, nāks klāt šiem pamata procentiem, Un, mūsuprāt, tas ir neproporcionāls pasākums ierosinājums. Otrais elements, kas arī jau tika minēts, ir tas, eh, ka radīsies diskriminācijas starp privāto un publisko sektoru. Un šī diskriminācija ir ļoti grūti, kā teikt, eh, konstatējama, definējama. Īpaši saistībā arī ar šiem pašiem 5%. Un būs valstis, eh, kuras izvērsīs vēl tādu papildu diskrimināciju šajā veselības aprūpas sektorā starp valsts un privātiem uzņēmumiem. Un pēdējais punkts komentārs. Mēs uzskatām, ka Uh, arī runājot par šiem lieliem kontraktiem, kur tur situācija šis ierosinājums ir neproporcionāls, un mēs gribētu uh, svītrot uh, šo 5% uh, prasību un aizstāt Eh, šo vienu procentu ar tādu fiksētu uh, likmi, kāds ir paredzēts mazākajā kontraktā. Es domāju, ka mēs ļoti daudz esam mācījušies no šīs uh, skarbās situācijas un no tiem, uh, kuri veiksmīgi darbojas, es domāju, no tiem mums vajadzētu mācīties, kā šo ārkārtīgi smago situāciju risināt. Paldies! Paldies uh, Garelkungam un Es eh, Bozanī kungam eh, došu iespēju atbildēt par šiem datiem, ko viņš citēja no Itālijas puses. Un eh, viņš mums stāstīja par datiem. Time, to, uh... Es varbūt ir novecojuši. Tātad, kas tālāk izteiksies? Es domāju, ka mēs varēsim dot uh, vārdu pavisam īsi uh, visiem. Vailers kundze pirmā, kas gribēja izteikt īsu komentāru. Uh, tādi trīs koordinātori - Gebhards kungs, Švāba kungs un Buzoja kungs, un pēc tam uh, eh, Dižon kungs, manuprāt, kurš ir ēnu referents, un pēc tam ir Greš kungs, Arijas, uh, eh, Bonija, Manders kungs, Kreutzmann kungs. Es domāju, ka ēnu referentiem vajadzētu izteikties, un kas tur vēl ir no ēnu referentiem. Uh, Labi, katrā ziņā es darīšu visu iespējamo, lai dotu visiem vārdu, bet lūdzu uzdodiet savus jautājumus īsi, jo mēs gribam uzklausīt atbildi no komisijas un gribam dot vārdu arī vēl referentiem. Tā tad. Ļoti labi, ka jūs esat tik aktīvi, bet Vailērs kundze, kā es teicu, pavisam īsi, un pēc tam jums vēl būs iespēja izteikties. Suzam. Paldies! Man būs iespēja runāt arī par, eh, par šiem jautājumiem, par stimuliem un sodiem, tad, kad man būs kopsavilkums. Uh, bet es vēlos teikt jau tagad, ka gan mums, gan jums, kā ekspertiem, ir ārkārtīgi svarīgi, lai šī direktīva, lai šī direktīva būtu spēkā arī Eiropas komisijai. Un, manuprāt, tas ir tāds liels atvieglojums ja mums visiem. Mēs bijām mazliet pārsteigti, ka sākotnēji šī direktīva nebija paredzēta komisijas darbībai, bet tagad gan. Paldies! Jā, dankeschön, un tas ganz wichtig. Paldies! Mums tas bija ārkārtīgi svarīgi, jo mēs taču visi skaidri zinām, ka Eiropas komisija nesteidzas ar maksājumiem. Un tas tiešām ir ārkārtīgi svarīgi noregulēt šo jautājumu. Man ir daži komentāri, jo ja laika nav daudz. Vispirms vēlos gan Buters kungam, gan arī Punštaina kungam uzdot jautājumu. Esmu daudz ko dzirdējuši par brīvību slēgt līgumu vai, vai iesaistīties tīsiskajos darījumos. Un tad tika runāts par to, ka komercsabiedrībām ir šī garantēta brīvība slēgt līgumus, tad kāpēc ne pašvaldībām vai valsts institūcijām? Es tā īsti nesaprotu, kāpēc viņu brīvība slēgt līgumus tiek ierobežota vai laupīta, jo viņiem taču arī ir jābūt tiesībām izvēlēties sev līguma partneru. Tad Baterskungs teica arī, ka šāda, šāds konkrēts maksājums nebūtu samērīgs. Bet jūs konkrēti neesat teikuši neko, ko jūs gribētu īsti ar to pateikt. Lūdzu, paskaidrojiet. Bozanī kungam, kā arī Portmēgeles kundzei, man ir uzdodams jautājums attiecībā uz sabiedriskiem pakalpojumiem. Bozanī kungs nāca klajā ar uh, datiem no medicīnisko pakalpojumu sektora, protams, šokējošie cipari, bet te pašā laikā ar tā, nu, ļoti vispārīgi viņš ir runājis. Jautājums ir, vai ir šeit kāda atšķirība attiecībās starp valsts institūcijām un komercsabiedrībām? Varbūt viņš varētu konkretizēt situāciju da dalību valstīs, jo man ir interesi ne tikai par Itāliju, bet arī par citām valstīm. Valstu gal galā ir 27. Tāpēc es labprāt saņemtu no viņa informāciju. Un tad pēdējais jautājums. Es saprotu, ka jautājumu ir daudz. UAPME e ziņojumā ir teikts, ka Eiropas komisija atteicās no uh, līgumu iekļaušanas starp patērētājiem un komercsabiedrībām, nu tad kāpēc komisija ir atteikusies, jo mēs redzējām, ka ir organizācija, kas uzskata šķieti problēmu, savukārt Eiropas komisija saka, ka varētu tā darīt, nu tad jautājums, kāpēc tas nav izdarīts. Paldies! Paldies! te ir vēl vairāk jautājumu arī komisijai. Tos mēs uzdosim vēlāk. Švāba kungs nākošais. Un pēc tam Buzoja kungs. Paldies! Es pirms vēlos pateikties Vailers kundzei par ļoti labi sagatavotu ziņojumu, par dokumentiem. Paldies arī par ielūgtējiem ekspertiem. Es tiešām ar lielu interesi uzklausīju e, komentārus, un es vēlos teikt par to pašu, par kur runāja Gepards kundze. Uh, Viņa teica, ka neim un šeim struktūra būtu nav slikta, bet uh, es nezinu, vai kaut kur citur kā Itālija tas varētu darboties. Man šķiet, ka ir nepieciešams šo jautājumu risināt plašāk. Runājot par medicīnas pakāpojumiem, tā šajā nozarē ir daudz lieli uzņēmumi, un es zinu, ka Grieķijā šie lieli uzņēmumi jau gadiem ilgi nesaņem samaksu par saviem pakāpojumiem vai produktiem. Manuprāt, šis jautājums ir jārisina. Vēlos runāt arī principiāli par problēmām, kas šobrīd eh, tiek apspriestas. Eh, komisija savā ietekmes izvērtējumā ir runājusi par miljārdiem eiro, un jāsaprot, ka šeit mēs runājam par milzīgām naudas summām, kas ir šo, ko šobrīd valsts institūcijas ir parādā. Privātiem uzņēmumiem, tīpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, tas varētu nozīmēt tikai un vienīgi bankrotu. Un tik tiešām mums ir nepieciešams jau tagad noteikt, ka varbūt mēs jau tagad noteiksim visu līguma noteikumu spēkā nēsamību, ja tur ir teikts, ka drīkst maksāt ilgāk nekā pēc 30 dienām no tā brīža, kad ir saņemts pakalpojums vai produkts. Tātad šādas klauzulas vienkārši nebūtu spēkā un viss a priori. Un tad šajā gadījumā mēs vairs nerunāsim pār um, elastīgumu vai vēl kaut ko, jo gal galā uzņēmumam, kas ir piegādājis pakalpojumu vai produktu, vienkārši ir tiesības saņemt naudu. Un tad vairs nevarēs izdarīt spiedienu uz uzņēmumu. Un man ir jautājums, ir tīpaši Hendriks kungam, ko viņš par to domā. Bazanī kungam man ir jautājums. Vai viņš varētu precizēt, kāpēc viņa prāt vajadzētu izturēties pret maziem un vidējiem uzņēmumiem savādāk nekā pret citiem nozares pārstāvjiem? Un tad arī ir jautājums par budžetu. Ja mēs šeit iekļaut šos 5% soda procentus, tad kā pašvaldības reaģētu uz to? Vai jūs plānojat tad tos 5% vienkārši iekļaut līguma summā? Un vai jūsuprāt tas izraisītu arī to, ka būtu mazāk um, līgumu? Buzekungs. Paldies! Jā. Es domāju, ka mēs šeit saskaramies ar ļoti nopietnu priekšlikumu, kas pozitīvi ietekmēs uzņēmē darbību. Es eh, šeit runāju ne tikai par MVU, bet arī par lieliem Eiropas uzņēmumiem, kuri nodarbina ļoti daudz Eiropas iedzīvotājus un kas eh, nepārtraukti veic liels maksājums dalību valstu uh, budžetā un līdz ar to arī Eiropas Savienības budžetā nodrošinot līdzekļus uh, veselībai, izglītībai, ceļu būvē un tā tālāk. Tiem, kas šeit pārstāv valsts iestādes, es gribētu lūgt sekojošo. Es nedomāju, ka šis priekšlikums e, dos kādu disciplīnu, disciplināšu uzlabojums valsts iestādēm. Šobrīd varbūt tām nevajadzētu piedalīties tādos maksājumos, e, kurus tās nespēja finansēt. Jānodrošina, lai uzņēmumi maksātu savus nodokļus. Ja uzņēmumi nemaksā nodokļus laikā, tiem tiek uzlikti sodi, ir dažādas procedūras pret šiem uzņēmumiem. Kāpēc gan valstī nevajadzētu būt pašai pirmajai un disciplin disciplinēt maksāt par taisniegtajiem pakalpojumiem? Uh, Un es domāju, ka ir ne tikai četras dalību valsts, kurām ir problēmas apmaksāt uh, sniegtos pakalpojumus veselības aprūpas jomā. Es zinu daudzus farmaceitiskos uzņēmumus Rumānijā, kas būtu ļoti uh, priecīgi, ja tie saņemtu savu naudu 280 dienas pēc tam, kad tie ir snieguši savus pakalpojumus. Es domāju, ka diemžēl daudzās Eiropas valstīs valsts ir ārkārtīgi spēcīga un var ietekmēt uh, privātās uh, privātās struktūras. Ja, mum, ja mēs paredzēsim izņēmumus, tad visus šos izņēmumus centīsies kaut kā inter, interpretēt un izmantot. Tāpat arī kompensācija jautājums. Šobrīd uzņēmējiem ir tiesības to prasīt, bet tas nav uzlikts par absolūtu pienākumu. Un tādā gadījumā būs situācijas, kad uzņēmumi, teiksim, prasa šo kompensāciju, bet viņi saņem atbildi, ka viņi nesaņems līdz ar to vairs citu līgumu. Un tāpēc uzņēmumi labāk neprasa šīs kompensācijas. Es domāju, ka šīm kompensācijām tāpēc būtu jābūt automātiski piešķirtām. Paldies! Tagad deviņi vēl deputāti gribētu runāt. Es uh, tagad uh, ļoti precīzi došu laiku jums izteikties, tā teikt, uzstādīšu chronometru, sākšu ar Dižon kungu, jo viņš uh, izlaida pirmo ēnu referentu raundu, došu vārdu viņam, pēc tam Rūlas kundze, pēc tam Kroic kungam, uh, Kozašnik kungam no ēnu referentiem, pēc tam Grešs kungs, Āries, Bārnie kungs, Mandelsons, Saimons. Uh, to es arī slēdzu runātāju sarakstā, tad Dižon kungam vārds. Uh, Uh, Paldies, priekšsādātāji, un es atvainojos, ka es uh, neizteicos pirmajā raundā, bet mans asistents uh, bija klāt. Katrā ziņā esiet pilnīgi droši, ka visa informācija, mēs to pilnībā izmantosim. Man ir pāris komentāri. Šī rīta debatas galvenokārt ir vērstas uz šī priekšlikuma tvērumu un ieviešanu Man ir vairāk jautājumu par, kontraktu, par līgumslēgšanas eh, brīvībām. Kāpēc mums nav šī līgumslēgšanas brīvība starp eh, dažādiem uzņēmumiem pašiem, ar valsts iestādēm un tā tālāk? Es tāpat uzklausīju arī argumentāciju par MVU, kas saskars ar eh, konkrēto tirgus situāciju, kurā ir milzīgas ietekmes atšķirības. Un MVU ir ārkārtīgi grūti uh, izdabūt maksājumus parādus no tiem, kas uh, ir parādā šiem uzņēmumiem. Tāpēc mans jautājums ir tāds. Cik nopietna būtu ietekme, ja mēs paplašinātu šo tvērumu un iekļautu arī darījumu starp uzņēmumiem? Un tālāk jautājums pašvaldību pārstāvjiem Nīderlandē. Mums ir 30 dienu maksājuma periods. Tas ir atrunāts likumā. Un uh, Ehm, valsts iestādes šo uzdevumu arī pilda. Bet Un tāpēc man ir jautājums, ja šī situācija darbojas Nīderlandē, kāpēc tā nedarbojas citur? Kāda ir problēma ar šo 30 dienu periodu? Jo te runa par 30 dienām pēc tam, kad pakalpojums ir sniegts, tāpēc būtu tikai loģiski, ka maksājumu varētu veikt šajā laika periodā. Un visbeidzot, man šķiet, ka ir interesanti, ja mēs runājam par 90 dienām vai par gadu, nenomaksātiem maksājumiem un tālāk par šo 5% uh, summu. Man liekas, ka šeit uh, ir tāda nosacīta situācija. Vai vietējās pašvaldības uh, pozitīvāk vērtētu to, ja mēs runātu par procentiem, par to, ka šie procenti tiks palielināti laika gaitā. Paldies! Kreutzmann kungam vārds. Paldies! Man ir divi jautājumi. Vispirms jūs teicāt, ka valsts institūcijas vienmēr maksā laikā, un tad jūs teicāt, ka šie 5% vienkārši tiks iekļauti uh, Uh, līguma izmaksās. Man jau šķiet, ka šeit ir pretrunis, jo, ja jūs maksājat laikā, jums nav jāmaksā nekādi sodi. Otrais aspekts, vēlos teikt, uh, ko es vēlos teikt, saistīts ar direktīvu, jo gal galā ir runāts par 30 dienām pēc tam, kad ir iesniegts precīzs rēķins vai arī panākt vienošanās par maksāšanu. Nav runāts par pakāpojuma sniegšanas datumu, bet ir runāts par datumu, kas sāk, nu, sākas no tā brīža, kad ir izrakstīts rēķins. Un man jau šķiet, kas daudz svarīgāk, jo mazie un vidēji uzņēmumi dažreiz agrāk izrakstīja savus rēķinus tikai pusgadus pēc pakalpojuma sniegšanas, tagad viņi ir kļuvuši gudrāki un skaidri saprot, ka jāizraksta rēķins pēc iespējas ātrāk, savādāk būs likviditātes problēmas, bet tagad ir svarīgi atzīmēt, ka 30 dienas pēc tam, kad ir izstādīts rēķins. Rulers kundze, vēlos teikt, ka šobrīd uh, direktīva nepanāk to, kas ir jāpanāk. Un es vēlos vēlreiz teikt referentei, kā arī ēnu referentiem, ka ir nepieciešams vienkārši vairāk laika, lai izskatītu šo direktīvu. Komisija runāja par 30 dienām, bet ja mēs tagad paskatāmies par 30 dienām, tur ir tik daudz dažādu izņēmumu, tad uh, rodas tāda situācija, kad Grieķijā un Itālija tādās valstīs, kur parasti fantāzija strādā ļoti labi, tās turpinās strādāt tikpat labi un atkal netiks maksāts. Tāpēc es domāju, ka būtu labāk runāt par 60 dienām visiem, nevis tagad izvairīties no maksāšanas ar dažādu veidu atkāpēm. Nu, padomājiet paši, ko reāli nozīmē šī situācija, jo mēs saprotam, ka ir valstis, kas līdz šim nemaksāja, un ka vienkārši, nu, nekas atkal netiks labots. Tas pats attiecas arī uz 5%. Es saprotu, ka kāds uzskata, ka 5% ir milzīga summa, bet te pašā laikā, ja, ja mēs runājam, piemēram, par Grieķiju un par reālām problēmām, kas tur ir, tad tur tie 5% reāli nav nekas sanāk, ja viņi vairākus gadus nemaksā. Tāpēc, manuprāt, arī šie 5% neko nerisina. Tāpēc, manuprāt, De Jonga kunga priekšlikums ir ļoti labs. Un Mūsu mērķis, protams, ir izveidot tādu direktīvu, kas būtu iedarbīga un praktiska. Un tad komisija ir jautājums, kāpēc komisija neiekļāva visas direktīvas, kas ir saistīts ar līgumu slēgšanu, kāpēc 2004. gada 17. direktīva ir izslēgta, kāpēc ir sašaurināta darbības joma. Paldies! Paldies par ļoti skaidriem uh, skaidrojumiem. Un es domāju, ka mēs visi gribam tādu reālu iedarbīgu dokumentu. Kožešņika kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. kterou možná měla udělat eh, komise na úrovni celé Evropské unie. Já jsem obeslal uh, malé obce. Paldies, priekšsēdētāji. Varbūt es uh, esmu izdarījis kaut ko, ko komisijai vajadzēja darīt Eiropas līmenī. Es esmu sazinājies ar uh, mazām pašvaldībām, esmu sazinājies ar pašvaldībām arī Prāgā un esmu lūdzis tām sniegt eh, viedokli. Eh, komunikācija prāvie eh, na, na tēta ūra. Atkārtošu. Esmu strādājis pašvaldību līmenī, komunikācija jomā, un es vēlos teikt, ka ir problēmas ar sapratni starp pašvaldībām, bet ir panākta viena skaidra vienošanās. No maniem, kom, no man iesūtītiem komentāriem varu teikt, ka visas pašvaldības teica, ka 5% galīgi neder. Jo sanāk tā, ka 5% būs spēkā arī tad, ja viņi ir nokavējuši tikai vienu dienu. Mūsu gadījumā mums šķiet, ka tiek veidots pamats korupcijai. Vēl viens komentārs ir saistīts ar reģionālām iestādēm. Čehijas iestādes teica, ka 30% ir pilnīgi normāls laiks. Viņi ir pieraduši maksāt 30 dienu laikā. Uh, Un vēl viena lieta, kas šobrīd ir problemātiska, tā ir saistīta ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Un parasti, ja ir Eiropas Savienības līdzfinansējums, tad tā tiek izstiept šīs samaksas laiks. Paldies! Uh, you... Paldies par uh, jūsu praktiskajiem uh, pētījumiem. Tie tiešām uh, iespaidīgi, Greh kungs. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir jautājums Uh, Fanšteina kungam. Es nezinu, vai tā ir reāla problēma Eiropas Savienībā, vai tā ir uh, vienas valsts problēma. Es varu runāt par savu valstu, kur novēlot maksājumi. Nav 30, 60 vai 90 dienas, bet ir jautājums par gadiem. Tā ka es nezinu, vai jūs ierosināt, ka mums vajadzētu nedarīt neko, vai vajadzētu darīt pavisam nedaudz. Es principā piekrītu iepriekšējiem runātājiem, ka tā ir diezgan vāja direktīva, un ja mēs, piemēram, aplūkojam valsts iestādes, ja jūs, eh, piemēram, rūkojat par konkrētu uh, līgumu eh, starp uh, parādnieku un debitoru, tad tas nav attiecināms uz valsts iestādēm, tīpaši, kas rīko konkursu. Tātad, kā lai mēs uztveram šo vienošanos starp kreditoru un debitoru? Vēl viens jautājums, kas mums ir jāskaidro. Tā ir valsts eh, iestāde definīcija. Domāju, ka tur vajadzētu iekļaut arī mm, valsts eh, korporācijas, aģentūras, tāpat arī pašvaldības un tā tālāk. Citas jomas, kur domāju, mums vajadzētu vēl ielūkoties. Jautājums par uh, atgūšanas uh, izmaksām vai kompensācijām. Runāt par MVU, es domāju, tur vajadzētu iekļaut jebkuras izmaksas, uh, kuras ir sektas uh, un kuras nav radušās pašā organizācijā. Mēs zinām, ka MVU ir ārkārtīgi grūti tik tiešām sekt šīs izmaksas, kā, piemēram, lielām organizācijām. Tāpēc arī šo definīciju vajadzētu skaidrot. Tālāk minimālā kompensācija domāju, ka mums vajadzētu runāt par 40 eiro, jo pretējā gadījumā situācija neuzlabosies daudzās valstīs. Arijas kungs nākošais, pēc tam Barņē kungs, Mandelson kungs. Eh, muchas gracias, señor presidente. Eh, bueno, yo quería hacer, eh, quería ser un poco. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, gribētu paust tādu pretrunīgāku viedokli, un tāpat laikā gribētu izteikt arī komentāru par šo 30 dienu ierobežojumu un 5% slieksni. Tātad šis 30 dienu ierobežojums, domāju, ir eh, laba doma, bet, kad mēs nonākam pie kompensācijām, man ir tāda sajūta, ka mazām vai vidējām uzņēmumam tas nebūs risinājums patiesas reāls risinājums mazam vidējiem uzņēmumam ir saņemt to naudu, kas viņam pienāks, ir tīpaši krīzes gadījumā, tātad šos 5% eh, nevajadzētu attiecināt tikai uz valsts sektoru, būtu labāk maziem un vidējiem uzņēmumiem, ja valsts iestādes, ja tām būtu pienākums nodrošināt kaut kādu finansiālu vai procedurālu instrumentu, kas palīdzētu saņemt šos maksājumus. Un es domāju, ka tas noteikti būtu labāk maziem vidējiem uzņēmiem, tāpat arī valsts iestādēm. Tāpat gribēju izteikt komentāru par eh, Borsānī kunga teikto. Jā, ir noteikti jānodala lielie nozie uzņēmumi, jo, piemēram, pastāv reāls patiesas atšķirības starp dažāda lieluma uzņēmumiem. Tā ir, ka mazie vidējie uzņēmumi vienmēr ir sliktākā pozīcijā, runājot, piemēram, par līgumu, slēgšanu, par vienošanos par līgumiem. Tas nav gluži tā kā brīvas diskusijas, brīvas sarunas starp diviem uh, privātiem uzņēmiem. Un tāpēc, izstrādājot dažādas likumdošanas projekts, ir jāsaprot, ka MVU ir daudz nelabvēlīgā situācijā kā lielie uzņēmumi. Paldies Āries kungam, Barņiekungs. Uh, man ir liels prieks, ka jūs izteiksieties, un es gribētu sveikt jūs par to, ka uh, valdība, Francijas valdība, jūs ir izvirzījusi komisāru kandidāta pozīcijā. Un Man liels prieks, ka jums ir uh, viedoklis iekšējā tirgus jautājumos. Merci, Paldies, priekšsēdētāji, par jūsu apsveikumu vārdiem. Uh, šobrīd es ļoti labi jūtos jūsu vidū, un uh, jebkurā gadījumā es turpināšu strādāt šeit, šajā komitejā. Priekšsēdētāji, es gribētu pateikties par to, ka jūs un mūsu kolēģi esat organizējuši debatu šajā svarīgajā jautājumā, jo tā ir nepieņemama prakse, kas ir pilnīgi e, jāizslēdz, jo e, tā ir ārkārtīgi sarežģīta, rada grūtu situāciju uzņēmumiem šīs finanšu krīzes jautājumos, un mums noteikti vajadzētu sniegt atbalstu šīs direktīvas e, priekšlikumam. Gribētu teikt arī Vēlērs kundzei, gribētu viņai pateikties par ļoti kvalitatīvo darbu pie šī dokumenta un par to, kā viņa ir uzklausījusi ļoti daudz vērtējums un uh, ko mēs esam izteikuši jau dažādās citās sanāksmēs, uh, daudzos dažādos punktos. Gribu pateikties arī ekspertiem par viņu devumu. Es gribētu uzsvērt uh, divas, trīs uh, jautājumus, kas man rada zināmas bāžas. Pirmām kārtām uh, šī darbības joma, Es eh, saprotu nodalījumu starp eh, privāto un publisko sektoru. Mēs zinām, ka ir lieli uzņēmumi, kuriem ir iespējas likt ļoti spēcīgu spiedienu, lai eh, tā tad atgūtu maksājums. No otras puses mēs uzklausījām arī, piemēram, veselības aizsardzības iestāžu asociācijas pārstāvi, un uh, Es domāju, ka šādas iestādes mums vajadzētu izslēgt no šīs darbības jomas, viņas vajadzētu zināmā mērā pasargāt. Otra piezīme par sankcijām. Man ir tas pats jautājums, kāds jums, Vailers kundze, par šīm atgūšanas izmaksām. Mēs saprotam, ka principā tās ir vienādas neatkarīgi no šīs parādu summas un šīs atgūšanas izmaksas. Kā jau es teicu, man ir jautājums Es domāju, ka eh, šie 5% ir pārāk liela summa, pārāk lielas eh, likme. Es domāju, ka pasākumiem vai eh, šīm sankcijām būtu jābūt tādām, kas atturētu no parādu nokavēšanas, bet es domāju, ka ekspertiem noteikti vajadzētu pārdomāt vēl šo sistēmu, varbūt kaut kādu progresīvu, teiksim, sodu maksājumu ieviest vai kā savādāk. Paldies! Paldies, turpina priekšsēžkungs. Paldies, ka jūs ievērojāt eh, jums atvēlēto runāšanas laiku. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka būsiet ievēlēts komisāra amatā, jums būs ilgāks runāšanas laiks. Manders kungs. Thank you, Chair. And... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es vēlētos pateikties pilnīgi visiem deputātiem, kur izteicās, un arī ekspertiem. Ziņojums ir ārkārtīgi svarīgs, un runājot par finanšu sistēmu un tās nepilnībām, tad, protams, mums ir nepieciešams bankas, un pēdējos gados, kā mēs redzam, bankas lielā mērā ir atbalstījuši nodokļu maksātāju. Detaļās neiedziļināšos, bet man ir divi jautājumi ekspertu panelim. Pirmais. Vai jūs uzskatiet, ka būtu vēlams tūlīt nosaukt lietas vārdā, tātad vai tūlīt ir jādodas uz tiesu, lai saņemtu 40 eiro maksājumu. Un otrs, vairāki eksperti runājuši par vienlīdzīgu attieksmi. Publiskais sektors, privātais sektors, kā mēs zinām, lielie uzņēmumi, piemēram, lielveikali jau 15 reizes ir pārdevuši savus tomātus pirms viņi veic pirmo maksātāju piegādātājam. Vai jūs uzskatiet, ka Eiropas līmenī vajadzētu izmainīt direktīvu tādajādi, lai normas tiktu piemērotas pilnīgi visiem visā Eiropā? Tātad, ja mums ir pieņemta direktīva, tā ir jāimplementē dalību valstu likumdošanā, un līdz ar to būs 27 dažādi skatījumi uz to, kā darīt direktīvā atrunātās prasības. Es vēlētos vienu noteikumu kopumu visai Eiropai. Ko saka eksperti? Paldies! Turpina priekšsēdes. Patiesībā jūsu uzdotais jautājums par banku iesaistu šajā procesā ir ārkārtīgi interesants. Mūsu kolēģi ekon komitejā būtu varbūt ieinteresēti paskatīties no banku sektora viedokļu uz to, kā vēl varētu palīdzēt eh, publiskajam sektoram maksājumu palīdzēšanā. Saimon Kungs, kas ir pēdējais mūsu runātājs sarakstā. Paldies! Paktā un servanta. Šis ir viens no romiešu tiesības pamatiem. Tas nozīmē, ka uh, saistības ir jāpilda. Un šeit nevar izdarīt atšķirību starp starp valsts institūcijām un privātām institūcijām, jo gal galā, ja mēs runājam par rēķinu samaksa, tā situācija ir identiska. Un tas, ko mēs tikko dzirdējām, un kas ir iekļauts komisijas, eh, komisijas eh, ziņojumā, tad tur ir runāts tieši par to, par to, kā tirgu iesaistās valsts institūcijas jo mēs redzam, ka daudzos gadījumos tieši privātie tirgus dalībnieki uh, situācija saržģi, un mums ir nepieciešams skaidri noteikt, kāda ir spēles noteikuma, kāda ir situācija, un tad mēs varēsim spriest, vai ir nepieciešams atsevišķs regulējums valsts institūcijām vai uh, privātām institūcijām, privātiem uzņēmumiem ir iespēja izdarīt to pašu spiedienu uz saviem piegādātājiem, ko var izdarīt valsts institūcijas uz saviem piegādātājiem. Uh, Ja spiediena iespējas ir identiskas, tad mēs īsti nesaprotam, kāpēc komisija gribēja iekļaut tikai un vienīgi valsts institūcijas un neiekļaut komercsabiedrības. Jo, ja mēs runājam par situāciju, kas ir saistīta ar abām, ar abu veidu institūcijām. Un kas sanāk tā, ka konkurē gan tie, gan tie savā starpā tad nebūtu godīgi attiecināt dažādus noteikumus, jo es tā īsti nesaprotu, kāds šeit ir tiesiskais pamats, jo, ja komisija saka, ka šeit veidojas tirgus kropļojums, tad kāpēc ir nepieciešams vēl tālāk kropļot šo tirgu, piedāvājot atšķirīgu regulējumu? Un šeit ir formulējums attiecībā uz direktīvu, un es skatos, ka daudzi var piekrist, un Funštaina kolēģis, kas, manuprāt, tika pārprasts mazliet, viņš teica, ka ir nepieciešams pārbaudīt rēķinus. Tātad tādi rēķini, kas tiek konkrēti pārbaudīti, un tad šie rēķini ir jāmaksā vēl viena lieta, kas ir saistīta ar soda sankcijām. Un tieši skatoties uz uh, tiesību situācija, ka no vienas puses ir tāda regulāra kavēšanās, un tad, protams, šeit ir nepieciešams šī soda naudas eh, jāharmonizē, ja sanāk tā, ka soda naudas īstenībā ne, nav nekas cits, ka vienkārši kā procenti par kavēšanos. Paldies par komentāriem! Tagad es vēlētos dot vārdu otrajam ekspertu panelim atbildēm. Uh, Varbūt mēģināšu jums palīdzēt un došu jums katram laiku iekļauties divās minūtēs. Un tad komisijai arī būs atvēlēts laiks atbildēt. Tagad Moberkungs lūdzu. Jā, tak så mycket. E- Paldies! Jautājumu mēs esam diskutējuši gan šeit, gan arī citur, un e, vēlreiz un vēlreiz atgriežamies pie 5%. Kā jau es savā sākotnējā uzstāšanās reizē teicu, Zviedri iestājas pret tiem, un daudzi no reģionālajām un vietējām pašvaldībām Zviedrijā uzskata, ka vajadzētu varbūt noteikt konkrētu summu vai savu veidu eskalāciju. Cits ļoti svarīgs jautājums ir saņemt maksājums, kuri nav maksāti gadu gaitā. Uh, Un varbūt tad vajadzētu parunā, parunāt par to, ka ir tiesvedības sistēma, kas tieši ir domāta, lai saņemtu maksājums no tiem, kas to nedomā. Un esmu pilnīgi pārliecināts, ka ikvienai Eiropas Savienības dalību valstē ir tiesvedība, kas ļauj piedzīt maksājumus, kas nav maksāti gadiem. Tātad mēs runājam par savu veidu tiesas nolēmumu vai tiesvedību vai egzekutīvo varu. Tā būtu man atbildes to, kā piedzīt maksājumus. Vēl bez tam šeit mēs daudz runājam par veselības aprūpas iestādēm, un ne tikai šeit. Arī Zviedri uzskata, ka tātad veselības aprūpas sektorā darbos ļoti daudz privāto Eh, privāto darboņu vai privātās klīnikas, un nedomāju, ka vajadzētu izveidot atšķirīgs noteikums publiskajām veselības aprūpas iestādēm un privātajām. Tātad privātajām būtu jāmaksā tūlīt 30 dienās, un uzreiz 31. dienā sāk darboties 5% kompensācija, bet valsts iestādēm tiks piemērots kaut kas cits. Ļoti daudzos gadījumos, eh, piemēram, tieši veselības aprūpas iestādes, eh, nevis ļaunprātības, bet vienkārši aizmiršanās dēļ aizmirst samaksāt, un tas notiek pārāk vēl, un tad viņas par to tiks sodīts. Fransman kungs. Jā, vielen dank. Paldies par iespēju izteikties par vairākiem aspektiem, lai varētu arī precizēt. Vispirms es tiešām izdzirdēju tik daudz jautājumu, ka es nezinu, vai es varēšu divu minūšu laiku atbildēt. Nu, runāsim par noteikumiem, kas šobrīd ir spēkā. Ir tā, ka jā, ir, ir pakalpojumus vai arī piegādē, tad ir 30 dienas, un šeit ir svarīgi, lai rēķins būtu precīzs. Jo savādāk sanāk tā, ka ir izrakstīts rēķins, kas nav īsti pareizi vai precīzs, bet uh, tad trīs dienas augtos ar šo rēķinu, bet tad, kad rēķins ir pārbaudīts, ka tur tiešām viss ir kārtībā, tad jau sākam trīs dienas skaitīt. Šajā gadījumā vispirms ir iespēja uh, 80 dienu laikā uh, pieprasīt uh, avansu. Vācijā ir tā, ka ja ir avans samaksāts, tad pēc tam uh, ir iespēja pēc pārbaudītā rēķina pieprasīt, pieprasīt galīgo samaksu jo ir ļoti pareizi tieši norādījāt uz to, ka rēķins ir izraisīts precīzi. Uh, varbūt es līdz galam nepareizi pateicu pirmā reizē, bet uh, kad notiek tādas aptaujas un uzņēmumi saka, kā valsts institūcijas nemaksā laikā, tad varbūt. Tad varbūt uh, situācijā un aptaujā tiek iesaistīti arī tādi uzņēmumi, kas paši izraksta rēķinus ar divu gadu novēlošanās un tad saka, ka viņiem netiek maksāts. Bet es stāstīju par šo konkrēto gadījumu, kad bija šie divi gadi, tad uh, sanāk tā, ka mēs samaksājam stipri ātrāk nekā viņi paši ir norādījuši rēķinu, mēs samaksājam uh, mazliet vēlāk pēc 30 dienām, bet ja šī direktīva būtu spēkā, tad mums būtu bijis jāmaksā soda nauda neskatoties uz to, ka viņi gribēja naudu tikai pēc diviem gadiem. Mēs šobrīd kā pašvaldības izmantojam savus noteikumus, kas ir spēkā un maksājam, protams, laicīgi saskaņā ar šiem noteikumiem. Mūsuprāt, kompromisa gadījums ir 60 dienas. Un es domāju, ka mūsu pašvaldības nākotnē arī varēs labi risināt situācijas, Uh, arī jābūt 60 dienas, bet tiešām šeit ir būtiski, ka rēķinu var apstrīdēt, un tikai tad, kad rēķins vairs nav apstrīdams, tad ir jāsāk maksāt. Paldies, nākamais runātājs. Uh, esmu ļoti gandarīta par jautājumu kvalitāti, jo es redzu, ka jūs deputāti ļoti intensīvi strādājat pie šī priekšlikuma, un tāpēc arī visu to labāko arī nākotnē. Es saprotu, ka darbs nebūs viegls. Nerunāšu par to, par to, ka ir runājuši citi runātāji, bet runāšu par tādu aspektu, kas dalībvalstīs tiek risināts ļoti atšķirīgi, jo es tiešām saprotu, ka situācijas ir atšķirīgas. Un tas arī ir saistīts ar to, ka dalībvalstīs direktīvas tiek ieviestas, un tad eksistē šīs arī Eiropas komisijas scoreboard, un tiek pārbaudīts, kādā veidā direktīvas tiek pārņemtas nacionālajos likumos un komisija pārbauda un izseko tam, kā šī ieviešana notiek. Protams, ir arī ļoti labi, piemēram, nu, piemēram, Nīderlande. Mēs dzirdējam, kā no mūsu kolēģiem uh, Piemēram, Nīderlandē nav nu nekāda problēma ar 30 dienām. Es zinu, ka dažās valstīs ir lielas problēmas ar 30 dienām. Būtu ļoti labi uzzināt, kāda līdz šim ir praksa dalība valstīs, kāda ir šī parauga prakse un ko mēs varam mācīties viens no otrā. Un šeit mēs varam izmantot gan reģionālās sabiedrības, gan arī citas savienības. Manuprāt, Eiropas Savienības līmenī ir nepieciešams skaidri pateikt, kas ir jāregulē Eiropas Savienības līmenī un kas nav jāregulē. Savādāk sanāks, ka mēs visu nodosim subsidaritātei un varbūt nesanāks īstais regulējums, bet te pašā laikā daudzās dalību valstīs jau eksistē ļoti laba praksa, ko vienkārši var izmantot arī nākotnē. Paldies! pour le secteur de santé, encore une fois. Uh... Paldies, runājot par veselības sektoru. Es domāju, ka mums ir jāmācās no tiem, kuri jau ir atrisinājuši šo problēmu. Jau tika citāts Nīderlandes eh, piemērs, un būtu interesanti, kā viņi to ir panākuši. Un eh, tāpat arī Anglija, Vācija, eh, Ziemeļvalsts, tām nav šāda problēma veselības aprūpas sektorām. Būtu interesanti uzzināt, kā viņas to ir panākuši. Vēl tālāk par šiem cipariem un par šo veselības aprūpas sistēmu. Es gribētu atsaukties uz uh, ziņojumu, kurā ir izvērtēta Eiropas uh, tiesību aktu efektivitāte novēr, novēlotu maksājumu jomā. Un vēl gribētu pievērst uzmanību šiem pieciem procentiem. Ir uh, valstis, uh, kurās uh, šie maksājumi ir ārkārtīgi nokavēti uh, slimnī, slimnīcas jomā un kur arī nepastāv nekādas īpašas uh, manevrēšanas iespējas, un tas varētu būt uh, smags uh, finansiāls sitiens veselības aprūpē. Uh, now, just looking at the time, I know that... Es skatos uz atlikušo laiku. Es zinu, ka pirmie, pirmā paneļa eksperta arī gribētu īsi izteikties. Varbūt es katram varētu dot vārdu uz vienu minūti, lai jūs katrs varētu atbildēt arī uz šiem otrā raunda jautājumiem un komentāriem. Thank you. Well, there was, there was only one question directed specifically at me from... from... Uh, Gebhards kundze pieminēja vienu direktīvu, kurā runa gāja par 5% kompensācijas griestiem. Varbūt, ka labāks teksta uh, redakcija būtu tāda, ka tas būtu saistīts ar katru konkrēto gadījumu. Varbūt, ka mums vajadzētu izskatīt katru gadījumu atsevišķi no tā, cik liela ir līguma summa. Uh, Es uzskatu, ka tas eh, varētu būt varbūt tiešām eh, brīv, nosacīt, ka mēs izmantojam labāk, vā, nu, nosacīt vajadzētu to izmantot. Nākamais, eh, vai mēs neeskalējam problēmu tās vietā, lai to atrisinātu? Patiesībā es neesmu pārliecināta, ka visi publiskā sektora pārstāvi, ka viņu argumenti ir atbilstīgi. Protams, ka ja iestāde uzskata, ka viņa nevarēs samaksāt par sniegto pakalpojumu, tad nevajag slēgt līgumu. Tas pats attiecās arī uz uzņēmumiem. Un nevar vainot tikai un vienīgi krīzi. Es domāju, ka mums ir reāli jādomā par šo 5% kompensāciju. Hendriks Kungs. Paldies, priekšsēžu kungs. Gebhards kundz teiktais e, bija jautājums komisijai, ja? Jā. Tad es atbildēšu uz pārējiem jautājumiem. Vienu vēlētos uzsvērt. Mēs nekādā gadījumā nevēlamies redzēt atšķirības prasībās lieliem un MVU. Vienīgais direktīvā vajadzētu pārskatīt to tekstu, kurā runa iet par MVU kā tādiem. De Jonga un Manders kungi jautājumi. Kādas būtu sekas, ja direktīvā iesaistītu attiecības starp eh, dažādiem komerc uzņēmumiem? Protams, ka jūs vienmēr atradīsiet tādas nozars un sektors, kuri nepiekritīs nekam, taču, ja tiek novēlots maksājums, tad tam ir sava veida kaskādas efekts, kaskādas ietekme uz veselu virkni notikumu. Manders kunga jautājums par to, vai varbūt nevajadzētu labāk runāt par regulu un nevis direktīvu. Es personīgi uzskatu, ka tas nav labs risinājums runāt par regulu. Par regulu. Direktīvā mēs varam runāt par maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuri ir nepieciešami visās. Visās valsts. Grazie per un minuto solo il tempo di rispondere alla. Paldies. Atbild Barsānī kungs. Es atbildēšu Gebhardas kundas jautājumu. Tā statistika, ko minēja savā runā, attiecās uz valsts veselības aprūpas iestādēm. Privātās veselības aprūpas iestādes, tur situācija ir daudz labāka - 35% no visiem maksājumiem tiek veikti laikā. Tā tad patiesībā lielākais maksājuma kavētājs un lielākais arī pakalpojumu pircējs veselības sektorā ir publiskās iestādes. Līdz ar to tieši publiskajām veselības aprūpas iestādēm mums vajadzētu pieprasīt maksājums veikt laikā. 25% no visiem Itālijā dibinā, dibinātajiem uzņēmumiem bankrotē tieši tāpēc, ka viņam netiek samaksāts laikā. 25% no visiem uzņēmumiem, un tas attiecās, es domāju, arī uz citām Eiropas valstīm. Jā, turpina priekšsēžu kungs, es patei, pasakos pirmajam ekspertu pan panelim par jūsu lieliskajām atbildēm. Uh, Visi eksp abi ekspertu paneļi ir bijuši vienkārši lieliski, un tagad es došu vārdu Brigmanas kundzē, kas ir Eiropas komisijas pārstāve. Varbūt, ka jūs varat atbildēt uz jautājumiem. Tātad varbūt došu jums, atvēlēšu jums piecas minūtes atbildēm, un tad došu vārdu abiem referentiem noslēguma komentāriem, un visbeidzot Vailers kundzei. Tātad. Uh, stundas ceturksnī mums vajadzētu tikt galā ar visu. Brigmanas kundze, vārds jums. Paldies, priekšsādātājs, gribētu pateikties jums komisijas vārdā, tāpat arī Vailers kundzei par šo iniciatīvu, kas mums uh, liekas ārkārtīgi svarīga. Uh, šķiet, ka tās debats, kādas ir notikušas, ir parādījušas, ir atspoguļojušas visu šo uh, viedokļu dažādība un bagātība attiecībā uz šo kavēto maksājumu situāciju Eiropā un arī par risinājumiem, kādus vajadzētu ierosināt un eh, attiecīgi arī apstiprināt. Komisija, kā jau tas tika norādīts, uzskata, ka šis priekšlikums ir ārkārtīgi svarīgs, lai uzlabotu situāciju tieši maziem vidējiem uzņēmumiem un šis eh, priekšlikums ir eh, centrālais eh, elements arī mazo uzņēmumu likumā, kas ir ārkārtīgi svarīgs tieši maziem un vidējiem uzņēmiem, protams. Darba dokuments, ko izstrādājis referents un tāpat arī vairāk runātāji pauda dažādas bāžas. Es eh, šeit esmu piefiksējusi trīs tādus galvenos punktus, kuriem noteikti būs jāpievērš īpaša uzmanība. Eh, runājot eh, tieši koplēmuma procedūras ietvaros, mēs visi esam viensprāts, ka šodienas jautājums ir ļoti svarīgs, un likumdevēja iestādēm par to ir jāveic diskusijas un kopīgi jārod attiecīgs risinājums. Pirmkārtām jautājums par diferenciētu attieksmi, par nodalījumu tātad starp uh, valsts uh, uzņēmiem un privātiem uzņēmiem. Jaunais komisijas priekšlikums nosaka uh, zināmu diferenciāciju. Šis jautājums tika minēts. Jo tiek, tiek it kā norādīts, ka tādā veidā tiek uh, limitētas līgumslēdzēja brīvības un tiesības, nosakot uh, tā tad šādu diferenciāciju starp valsts un uh, privātiem uzņēmumiem. Es domāju, ka šo jautājumu varētu aplūkot no dažādiem aspektiem, redzes viedokļiem. Juridiski, ja mēs raugāmies, tad līgums un sekundārie tiesība akti jau nosaka šo nošķīrumu starp privāto un valsts sektoru. Tā ka šeit nav nekas būtiski jauns ieviests. Līguma eh, slēgšanas eh, tiesības un brīvības šeit eh, netiek skartas iekšējā tirgus izpratnē. Valsts iestāžu regulācija attiecas, protams, ne jau uz visu tirgu, bet uz šīm valsts iestādēm. Uh, Un tāpēc es domāju, ka mēs varam leģitīmi uzskatīt, ka zināmos apstākļos uh, var tikt izmantot šis ļoti svarīgais bāzes princips, uh, aizstāvot vispārējās intereses un arī publisko iestāžu intereses. Tāpat tika minēta arī citi elementi. Situācija ir kritiski sarežģīta uh, attiecībās starp uzņēmumiem un valsts iestādēm. Statistika jau rāda, ka Tas ir šīs problēmas kodols, un mēs tāpēc uzskatījām, ka šo jautājumu šīs problēmas vajag risināt, kā jau arī norādīja vairāk runātāji. Ir nepieciešami konkrēti, specifiski pasākumi, atšķirīgi pasākumi, un domāju, ka šobrīd ir pamatots uh, pieņēmums, ka ir nepieciešams nodalīt šīs uh, attiecības starp uh, divām uh, komercstruktūrām un starp komercstruktūru un valsts iestādi. Mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi reaģēt, lai varētu uzturēt, saturēt iekšējo tirgu, iekšējā tirgus uh, juridiskā bāze, iekšējā tirgus juridiskā bāze. Un fakts, ka pastāv dažādas attieksmes, dažādi mehānismi maksājumu ziņā, tas katrā ziņā uh, kaitē dažādu uzņēmumu spējai līdzdarboties iekšējā tirgu. Šie iekšējā tirgus darbības principi ir e, jāuztur, jāstiprina un kavētie maksājumi, kā es teicu, e, traucē e, dažādiem uzņēmiem no dažādām valstīm piedalīties iekšējā tirgu. Un, kā jau teicu, lai saglabātu, lai nodrošinātu iekšējā tirgus darbību, ir jānosaka ļoti stingri nosacījumi, lai varētu izvairīties no tā, ka tiek pieļaut šādi uh, kavēt maksājumi arī no valsts iestāžu puses. Tātad šāds ir nostādījums. Un ir skaidrs, ka, protams, ir dažāda veida iemesli, kāpēc ir nepieciešams nodrošināt iekšējā tirgus atbilstošu darbību un kāpēc mums arī jārīkojas šajā jomā. Ir, protams, vēl ļoti daudz citu argumentu, bet man nav laika visos tajos iedziļināties. Tā tad mēs uh, pastāvam pie savas idejas, ka ir nepieciešams paturēt šo diferencēto attieksmi. Otrais par šo 30 dienu termiņu a, uh, maksājumam a, uh, valsts iestādēm un atbilstošām sankcijām. A, uh, domāju, ka šis 30 dienu termiņš jau vairākās valstīs tiek īstenots. Un kas ir iespējams vienā dalību valstī, domāju, ka tam vajadzētu būt iespējamam arī citās dalību valstīs. Šeit mēs varam minēt Lielbritāniju, tātad tur noteikts 10 dienu termiņš, Francijā 30 dienu termiņš un lielākā vairākā citu valstu, piemēram, uh, Uh, Vācijā tas arī ir zem 30 dienām, tātad lielā mērā jau tas nosacījums tiek īstenots, un uh, tāpēc, kā es teicu, ir nepieciešams uh, saglabāt šo 30 dienu principu, un tas būtu viens no pamatādiem pīlāriem, pamata balstiem mūsu priekšlikumā. Gribu atgādināt, ka uh, Eiropas ekonomiskās atvisināšanās prāns arī norāda, ka uh, dalību valstīm ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt, lai valsts iestādes uh, nomaksātu savus rēķinus mēnešu laikā. Tālāk tika baustas bāžas par šo 5% maksājumu kā kompensāciju. Tika teiks, ka tas ir nosacīts, ka tas ir neproporcionāls. Jā, jāuzklaus viss, kas tik teikt šajā sakarībā, jo mēs tik tiešām gribam, lai būtu noteikta sankcija, kura vairāk būtu kā stimuls apmaksāt rēķinus paredzētajā laikā, bet mēs arī vēlētos, lai šī sankcija būtu tāda reāla. Mēs noteikti vēl pārdomāsim visus šos priekšlikumus un izteikumus, un es domāju, ka visām likuma devēja struktūrām vajadzētu, kā arī Barņiekungs teica, pārdomāt to visu, lai nospraustu pareizo līmeni, un tika izteikti šeit arī ļoti konkrēti priekšlikumi risinājumiem. Un trešais jautājums par valsts slimnīcām. Vai man ir laiks? Prasa runātāja tātad un par citām veselības aprūpas iestādēm. Šķiet, ka slimnīcu kases pārvaldīšana bieži vien ir diezgan delikāta, jo uh, ir dalība valstis, uh, kuras uh, ļoti vēlu izmaksā subsīdiju šo slimnīcu uzturēšanai, un uh, bieži vien šos maksājumus veids kaut kāda cita dienesta vēl, un situācija tādā ziņā ir ļoti negatīva attiecībā uz pakalpojumu sniedzēju rēķinu apmaksāšanu. Bet Uh, vai ir godīgi, ka šie piegādātāji pakalpojumu veicēji uh, kļūst par uh, upuriem? Zināmās dalība valstīs mēs domājam, ka būtu atbilstoši, lai šis, lai šī slimnīcu sistēma tiktu attiecīgi pielāgot to vajadzībām. Komisijā ir saņemts daudzas sūdzības par to, ka uh, ir nokavēti uh, maksājumi tieši saistībā ar uh, publiskām slimnīcām. Es laikam esmu jau pārsniegusi savu izteikšanās laiku, un tāpēc ar to noslēgšu. Paldies! No, Jā, es tiešām jums devu daudz laika, pietiekam daudz laika, jo tas, ko jūs teicāt, ir svarīgs mums visiem. Turpināsim ar jums sadarboties. Un tagad es došu vārdu mūsu referentiem noslēgumu vārdam. Līdz ar to, ja Deanģelis kungs varētu izteikties divu minūšu laikā un arī Baldasāras kungs pāris minūšu laikā, tātad kurš runās pirmais Baldasāras kungs? Paldies, saka Baldasāras kungs, es tiešām runāšu ļoti lakoniski. Mēs uzskatām, ka ir ļoti labi, lai maksājuma termiņš attiektos arī uz patērētāju. Ir ārkārtīgi dīvaini, ka mēs galvenokārt uztraucamies par to, kas notiks ar direktīvu, kā tā tiks īstenota dzīvē un kādas būs tās īstenošanas sekas. Taču es patiesībā uzskatu, ka publiskā sektora rīcība maksājuma ziņā ir vairāk negatīva un vairāk bažas izsaucoša nekā kas cits. Patiesībā publiskā sektora maksājuma novēlošanās sastāda pusi no visām maksājuma novēlošanām Eiropas Savienībā. Divi pavisam īsi komentāri. Uh, Diez vai mums izdosies izvairīties no idejas par diviem dažādiem maksājumu termiņiem, un tomēr uzskatu, ka mums vajadzētu pilnībā izvairīties no izņēmumiem. Mums vajadzētu atrast adekvātu līdzsvaru starp līgumtiesībām, līguma atrunātajām normām un prasībām pret uzņēmumiem. Un tad varbūt izdosies visiem vienoties. Paldies! Paldies! Turpina De Angelis kungs. Es arī runāšu ārkārtīgi īsi. Mums ir bijušas ļoti interesantas debatas, auglīgas diskusijas. Protams, ka mums vajadzētu runāt par to vēl vairāk, lai mēs varētu uzlabot komisijas izstrādātās direktīvas tekstu redakciju. Tas arī ir šīs mini uzklausīšanas mērķis. Direktīva 2000 šķērsvīta 35 neatrisinās problēmu, par kuru mēs šodien diskutējam. Katrā ziņā diez vai to atrisinās. Un līdz ar to rodās divi jautājumi. Vispirmām kārtām mums direktīvā vajag izvairīties, patiesībā pilnībā izslēgt jau kāda veida izņēmumus. Mums ir jānodrošina un jāatrunā skaidra nosacījuma, lai mēs sasniegtu direktīvas mērķi. Tas bija pirmais komentārs. Otrais. Otrais komentārs attiecās uz direktīvas īstenošanu dzīvē. Mēs esam runājuši arī par to, ka direktīvā vajadzētu ietvert eh, patērētāju. Līdz ar to direktīvai, direktīvu vajadzētu padarīt saistošu arī klientam, arī patērētājam. Es uzskatu, ka vēl par to vajadzētu diskutēt un sīkāk argumentēt, jo problēma, ar problēmu sastopās vesela virkne SMO. Paldies! Turpina prieksēdis. Mēs tiešām vēlamies cerēt sa, padziļināt vēl mūsu diskusijas, un tagad es došu vārdu referentē Barbarai Vēlērs kundzai. Paldies, priekšsēdētāji, jūs teicat, ka es tā cītīgi strādāju, nu piekritīšu tam. Bet te pašā laikā vēlos teikt, ka ļoti interesanti mums bija uzklausīšana, jo nostājas bija dažni dažādas un komentāri bija dažni dažādi. Vēlos teikt arī e, komisijai, nu maliču, ka jūs esat klātie, jūs uzklausījat tik daudz kritiku, labi, ka jūs mēģināt situāciju arī labot. Man jau šķiet, ka jūs kādus trīs gadus nokavējat, bet šā vai tā paldies. Eh, jūsu komisijas ietekmes izvērtējums un arī citos ietekmes izvērtējumos, gan Lielbritānijas valdības izvērtējums, gan arī organizācija izvērtējumi, viņi visi saka, ka nemaksāšana laikā ir nopietna problēma gan Eiropas Savienības līmenī, gan arī atsevišķās dalība valstīs, un tāpēc diezgan absurda situācija ka ir e, šīs atbalsta programmas no valdību puses un nemaksājot laikā, tad šīs programmas vienkārši nedarbosies. Par ko mēs noteikti runāsim nākamajās nedēļās? Vispirms mēs runāsim par darbības jomu, par aptvērumu. Es tagad skaidri redzu, ka abas direktīvas ir jāiekļauj gan 17. gan 18 un šobrīd saņēma apliecinājumu arī tam, ka ir nepieciešams iekļaut arī privātas slimnīcas. Ne jau tādēļ, ka jūs teicāt, ka viņi šā vai tā maksā laicīgi, bet tādēļ, ka būtu pareizi nediskriminēt valsts slimnīcas. Pat ja viņi šobrīd visu ļoti labi maksā, ja nu nākotnē mainīsies situācija. Bet par ko es vēl neesmu īsti pārliecināta un neesmu saņēmusi apliecinājumu, ir, kāpēc komisija negrib iekļaut darījumu starp divām komercsabiedrībām. Jo mēs dzirdējam par pašvaldībām un runājam par to, ka pašvaldībām ir arī tāda grūta situācija. Tad jautājums ir, kāpēc jūs neesat iekļaujuši attiecības un līgumus starp divām komercsabiedrībām. Es lūdzu jūs neiekļaut šeit patērētājus. Tas man šķiet ir svarīgi, jo šobrīd tas nav īsti aktuāli iekļaut patērētāju. Otrais aspekts, par ko mēs runāsim, ir sodi. Ar ANU referentiem mēs runāsim par šiem jautājumiem. Kā teica kolēģis no, no Holandes, būtu labāk izveidot tādu sistēmu, kas būtu efektīva, bet nevis tik prasta, ka tik tie 5% vai kaut ko sarežģītāk, bet ja mēs veidosim sistēmu, kur vienkārši būs teikts, ka ir jāmaksā laikā, bet soda nav, tad, tad diez vai mēs kaut ko piedzīsim. Nākamais aspekts, par ko es runāšu, ir 30 dienas. Ja jūs palsīsiet šo direktīvu ļoti uzmanīgi, un mans kolēģis no juridiskās komitejas izlasīs šo direktīvu rūpīgi, viņš teica, ka ir daudzas iespējas apiet ar līkumu šo noteikumu. Uh, viņš pamanīja daž, dažādas caurumus un trūkumus, un es domāju, ka jūs paši arī pamanīsiet, ka tur ir trūkumi. Es saprotu, ka, protams, ir nepieciešams skaidri pateikt, ka ir noteikumi. Protams, jā, ir kādi īpaši un pamatoti gadījumi, kad nu nevar samaksāt, tad ir jābūt tiešām īpašiem un pamatotiem. Tad izskanēja jautājums, ka varbūt labāk regulu nevis direktīvu. Uh, jo pastāv bāžas, kā ieviešot var rasties problēmas. Nu, jā, es saprotu, ka situācija ir tāda, kāda tā ir. Nu, piemēram, Vācijā mums ir iespēja doties nevis uzreiz uz tiesu tādos gadījumos, bet vismaz doties uz tādu tā kā tirzniecības un rūpniecības kameru, kas paskatās uz šo situāciju un varbūt to atrisinā, un nav nemaz nepieciešams uzreiz doties uz tiesu. Es labprāt gribētu Vācijā šādu iespēju, šādu administratīvo ceļu saglabāt. Ja tā būs regula, tad nāksies likvidēt šādu Vācijas sistēmu, bet tā darbojas ļoti labi. Brinkmans kundze. Manuprāt, nebūs pareizi, ja mēs neiekļausim līgumus starp divām komercsabiedrībām, jo ir taču citi pasākumi, nu, piemēram, informācijas kampaņa. Man šķiet, ka tas nav īsti pareizi. Vienkārši informēt, nu, ar to nepietiek. Ir nepieciešami kādi saistoši noteikumi, jo mēs visi vēlamies, lai eksistētu skaidri noteikumi pilnīgi visiem. Nīderlandes priekšlikums ir diezgan interesants, un arī Lielbritānijā ir interesanta sistēma, tā saucamais name un shame, publiski nosaukt un pateikt, ka viņi nedara labi. Un, uh, manuprāt, šādu sistēmu var arī izmantot. Bet ir jāatcerās, ka ir nepieciešams mainīt arī maksāšanas kultūru kā tādu. Jā, ir jāmaina šī kultūra. Šobrīd esam konstatējuši, ka ir tādas kultūras Eiropas Savienībā, varbūt drīzāk, drīz, šīs kultūras drīzāk ir dienvidos nekā ziemeļos, un šeit šajās kultūras mēs varam konstatēt, ka gan valsts institūcijās, gan arī privātās institūcijās tur tiek maksāts slikti. Un ir, protams, arī valstis, kur visi maksā ļoti labi. Un tad līdz ar to es saprotu, situāciju. Un tagad interesanti konstatēt, ka varbūt kāds domāja, ka no Austrum, ir tie sliktāk, Austrum Eiropas ir tie sliktākie maksātāji, bet tā tas nav. Tur gan parasti maksā ļoti rūpīgi un laicīgi. Un pēc šīs uzklausīšanas es izjūtu tādu personisku vajadzību šo direktīvu pēc iespējas ātrāk izskatīt, nevis nolikt kaut kur tālē plauktāk un ir nepieciešams iesaistīt, protams, visus deputātus no komitejas. Esam šobrīd izstrādājuši laika grafiku, mēs nevarēsim šo laika grafiku ievērot, jo bija paredzēts sākotnēji 19. datumā, ja nodot tūkošanai, nu, diemžēl tas nesanāks, jo visticamāk pa kādām 3-4 nedēļām nāksies atlikt šos pasākums, jo es saprotu, arī ir komisija nepieciešams ļoti nopietni un rūpīgi runāt. Paldies! Uh, well, like to, uh, thank... Priekšsēdz turpina. Es vēlētos pateikties Barbarai Vailers kundzei par, par to, ka viņa ir vadījusi gan šī diskusijas, gan arī šī veiksmīgo diskusiju. Vēlētos pateikties visiem, vēlētos pateikties arī tūkiem, kur ļāva mums strādāt ilgāk. Es pabeidzu mini uzklausīšanu un esmu visiem pateicīgs par darbu. Mēs atsākam strādāt pulkstens trijos, kad mēs runāsim par komisijas pārstāvju uzstāšanos un patērētāju akī īstenošanu. Ir ļoti svarīgi, lai mūsu komiteja sekot šim darbam, beidzam sēdi.